Pieņemsim darbu kārtību. Ja nav nekādu komentāru, tad darba kārtība līdz ar to ir pieņemta. Protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notiek 26. un 27. oktobrī. Ja nav nekādu komentāru, tad mēs pieņemam, ka protokols ir apstiprināts. Sirsnieks veicam, cienījams kolēģis un kolēģi. Mēs eh, varam sākt mūsu svarīgo darba semināru par eh, jauno lauksamniecības situāciju Eiropas Savienībā. Mēs esam nolēmuši uh, sarīkot šo semināru par jauniem lauksamniekiem Eiropas Savienībā, jo mēs domājam, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, viens no svarīgākajiem jautājumiem KLP reformās. Mums uh, visiem Eiropā ir risks, ka uh, Eh, iedzīvotāju laukos samazinās. Turklāt arī vēl iedzīvotāju vecums pieauga daudzi no mūsu lauksaimniekiem. To parāda fakti. Vai tikai 7% no Eiropas lauksaimniekiem ir jaunāki par 35 gadiem. Un vienlaikus situācija tāda, ka 4,5 miljoni no Eiropas lauksaimniekiem nākamajos desmit gados ies pensijā. Daudzos ziņojumos sākšu ar Naudi ziņojumu par uh, jauno lauksaimnieku nākotni, tad ir Džordža Laina ziņojums uh, par KLP nākotni pēc 2013. gada daudzos uh, ziņojumos mūsu komiteja norādījis, ka ir nepieciešams veikt pasākumus, lai saklabātu jaunos cilvēkus lauksaimniecībā, it īpaši jomās, eh, kur var sniegt atbalstu, piemēram, kredītus, kas ir ļoti izdevīgiem procentiem, vai arī citus atbalstu pasākumus. Vai ar atbalstošajiem fondiem var sniegt palīdzību. Ir arī komisijas jaunākais paziņojums par kopīgo lauksaimniecības politiku. To esam tagad saņēmuši pēc 2020. gada. Tur ir runa par to, kā. Ka tiešām ņemt vērā jauno lauksaimniecību īpašās vajadzības, ir īpaši to, kas tikko tagad uzsāka darbību lauksaimniecībā. Mums eh, pēc iespējas ātrāk jāpielāgojas īstenībā. Šodienas eh, darba seminārā mēs šeit strādājam attiecīgi atbilstošās no dažvadībā Adonis no Iska, Savojska no universitātes. Sveicam viņu komitejas vārdā Marks Šasmis no Ņūkastras universitātes. Diemžēl nevarēja ierasties. Viņš uh, ir apvienotajā karalistē un tur ir slikts laiks, viņš nevarēja aplidot. Es atvainojos, ir arī citi, kas uh, nevarēja ierasties. Viņiem uh, neizdevās ierasties uh, laika apstākļu dēļ. seša, seša prezidents e, un arī, arī viņus sveicam pārstāvis. Tagad es gribētu sākt mūsu darba semināru un vēlos e, dot vārdu mūsu ekspertē un pēc tam mums būs e, viedokļa apmaiņa. Sāksim ar Jaris Bakela, Češas prezidentu. Aldona Zavaiskas kundze, jums tagad vārds.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 Oh, no. Jā, drusku lūdzu pacietieties, mums ir neliela tehniska problēma. Tagad šķiet, ka viss eh, darbojas. E, panie przewodniczący, szanowni panowie mm, i... Nu, paldies priekšsēd, dāmas un kungi, godātie deputāti, jauno lauksaimnieku pārstāvji, jaunie cilvēki, kas dzīvo lauka reģionos arī šeit ir pārstāvēti, un es uzskatu to par lielu godu. Uh, ka var jums prezentēt savu ziņojumu, ko ir aicinājis sagatavot eh, struktūrālo un kohezijas politiku un iekšlietu ģenerāldirektorāts, tas skar jauno cilvēku stāvokli ES lauksaimniecībā un tur ir ietvērti priešlikumi situācijas uzlabošanai. Man jāsaka, ka eh, tātad tiešām tas ir liels gods būt šeit. internetā esmu sekojusi debatēm attiecībā uz resursiem, atalgojumu lauksaimniecības nozarē un jaunās dalību valstis it īpaši ir vērsušas mūsu uzmanību uz problēmām, kas uh, ir īpašas šīm valstīm, tātad valstīm, kuras iestājušās Eiropas Savienībā no 2004. gadā vai vēlāk. Manuprāt, jaunas ES dalībvalsts pilsonim, man kā tādai pilsonai, e, tas uzskata, ka tā tad ir e, daudz izaicinājumu saistībā ar šo dalībvalsts status, bet arī ir radīts attīstības iespējas, kuras iepriekš nepastāvēja, īpaši jauniem cilvēkiem un jauniem lauksaimniekiem. Var sacīt, ka izmantojot polijas lauksaimnieku piemēru, pirms mūsu iestāšanās Eiropas saimnībā, uh, mums nebija tik plašas iespējas saņemt valsts atbalstu kā tagad. Tā kā kaut vai es eh, neizpildu ES eh, kritērijas attiecībā uz eh, jaunā lauksaimnieka definīciju, es tāpēc nevaru apgalvot, ka esmu pati jaunā lauksaimniece, es saprotu viņu situāciju ar uzsainībā. Uh, un it īpaši tādi jauno lauksemnieki, kas varbūt vēl tikai domā par karjeras uzsākšanu no um, mazāk attīstītām valstīm un reģioniem. Tā nu gribu jums prezentēt savu pētījuma pirmo daļu, tas attiec uz statistiku. Pirmkārt, šķiet, ka jauniešu Tātad eh, mūsu bāžas par nepietiekoši jauniešu iesaistīšanos eh, lauksaimniecības sektorā Eiropas Savienībā ir pamatots, jo ir tiešām tendence, ka jaunieši pamet eh, lauka reģions un meklē darbvietas citur, it īpaši pilsētās. Mana kolēģi Jums, kurš diemžēl nevarēja ierasties, attiecās galvenokārt uz jauniem lauksaimniekiem, bet daži no viņa uh, secinājumiem bija ļoti līdzīgi manējiem. Vairums statistikas datu apstiprina, ka, ka e, sabiedrība īpaši lauku e, apsaimniekotājs un lauksaimniecība īpašnieks tad mēs vērojam šo personu skaitu samazināšanos, un tas attiecas īpaši uz gados jauniem. Viņi migrē uz pilsētām, un tas ir arī e, skār personas, kas nāk no e, ģimenēm, kurām ir lauksaimniecības tradīcijas. Tātad 2007. gadā bija ap 233 e, jauno lauksaimnieku, kuri bija īpašnieki, un e, e, 5,4 miljoni, kas bija 65 gadu vec vai e, vecāki. Tā tad. E, diezgan tāds nepatīkams statistikas rādītājs. Uh, bet proporcija nedaudz labvēlīgāk attiec uz lauku izmantošanu. 6% no jauniešiem 2007. gadā apsaimniekoja 8,6% visas ES lauksaimniecības platības. Un ņemot vērā to, ka analizētais laikposms ir visai īss, tātad iesākās 2004. gadā un beidzās 2007. mēs redzam, ka uh, ir diezgan būtiski samazinājis šo četru gadu gaitā jauno lauksaimnieku skaits. 27 dalībvalstu Eiropas Savienībā četru gadu periodā eh, samazinājums bija 36%. Eh, samazinājums bija mazāks 15 es dalībvalstu, veco dalībvalstu tātad Eiropā. Uh, Šeit samazinājums bija 30%. No otras puses, tikai viens, vien, viens procents no 65 vai vecākiem, gadu veciem vai vecākiem e, izstājās no lauksemniecības jomas. E, Tikai 2,6% bija šis skaits jaunajās dalībvalstīs. Mm, Slaidus laikam nevar no visas zāles ļoti labi redzēt, bet tagad e, prezentējumā slaidā mēs redzam lauksaimnieku kopskaitā izmaiņas Un šī skaita samazinājums, kas attiec uz 35 gadu veciem vai jaunākiem, kā arī vecākiem, e, zilā līkne parāda 4 gadu e, periodā e, šo lauksaimnieku skaitu samazinājumu, ja jūs to redzēsiet tad sapratīsiet, ka vislielākais samazinājums šajā slaidā tas nav redzams, bija Kiprā 66% jauno lauksemnieku, skaits samazinājies Igaunijā 64% Rumānijā, arī diezgan daudz 57%. Nākamā diagrama attiecas uz citām valstīm. Visnelabvēlākie apstākļi Bulgārijā, Holandē, Lietuvā, Portugālē, Vācijā. No otras puses bija arī valstis, kurās eh, bija labvēlīgāki rādītāji, tā skaitā Slovenija, Grieķija, Zviedrija, Čehijas republika. Šī karte, mm, kuras avots ir Eurostats, rāda mums jaunu lauksaimnieku procentu, kas ir jaunāk par 35 gadu veciem, eh, dzeltens vai oranžs no, norāda krā, eh, viņus absolūto skaitu, un šeit ir interesants tāds novērams 2007. gadā gandrīz trešā daļa no lauksaimniecības platību izmantotājiem bija ES15 pārstāvju 33%, viņu ir eh, eh, vecā e ES 45% ir E, tās valsts, kas 2004. gadā iestājās, un 22% jauno lauksaimniecības zemi izmantotāji ir no divām jaunajām, e, visjaunākajām dalību valstīm, tātad no Rumānijas vai Bulgārijas. Ja mēs skatāmies, kāda ir viņu daļa e, no lauksaim, lauksaimniecību kopskaita, tad manā valstī Polijā 2007. gadā bija diezgan laba struktūra, 12,3% eh, no kopīgiem izmantotājiem, bija, platība izmantotājiem bija jaunie lauksaimnieki, tad nākamās pozīcijās ir Čehija, Austrija, Somija, un tad ir eh, labajā pusē otra tabula, uh, kurā mēs redzam no visnelabvēlīgākā līdz vislabvēlīgākam procentam, un tur redzam, ka tādās valstīs kā Portugālē, Kiprā, Fienotā karalistē, Itālijā jaunie cilvēki ļoti maz piedalās laukapsaimniekošanā Itālijā, mazāk, piemēram, nekā 3% no lauksaimnieku kopskaita. Un tās pašas procent, e, proporcijas e, e, šeit, raugoties uz gadiem 2003 un 2007, dzeltenā stabiņš parāda 2003. gadu, otra krāsa 27. gads, un mēs redzam, ka skaits samazinājas daudzās valstīs. Un otras puses mums ir uh, daudz tādu kuriem būtu patiesībā jādodas pensijā daudz tādu lauksemnieku. Ja mēs ļoti strikti izturētos uh, pret pensionēšanās vecumu, tā tad jums ir 65 gadu vecums sasniegts, jūs dodaties pensijā. Lielākā daļa ES valstu tas vismaz attiektos uz vīriešu pensionēšanās vecumu, taču lauksaimniecības jomā situācija ir citādi, jo uh, 4,5 miljonu cilvēki šajā vecumā, kas ļautu viņiem doties pensijā, bet viņi joprojām nodarbojas ar lauksaimniecību. 4,5 miljonu. Un tikai ap 400 tūkstoši jaunieku. Un dažās valstīs tās kā Portugāla, Bulgārija, Rumānija, Itālija, arī Lietuva viņa daļa ir 40% vai vairāk no lauksaimnieku kopskaita. Tātad tie ir 65 gadu vecie vai vecākie. Tik liela daļa no lauksaimniekiem ir 65 gadi veci vai vecāki. Un, un Bieži tik e, izmantots arī tāds statistisks rādītājs, kā 3, 35 e, gadu vecie vai jaunākie uz 100 e, salīdzinot ar 65 gadu veciem vai vecākiem. Un lūk, šīs tabulas, un mēs redzam divas būtiskas tendences. Pirmkārt, ja 2003. gadā bija daudz valsts tāds kā Vācija, Somija, Austrija, Polija, kurās jaunieši, jauniešu skaits pārsniedza gados veco, tā, piemēram, Vācijā 2003. gadā uz 100 gados veciem lauksemniekiem bija 204 gados jauni, bet 2007. gadā uh, situācija ir izmainījusies negatīvi, ļoti būtiski. Vācija tagad ir otrā vietā 2003. gadā rādītājs bija 204, 2007. gadā tas ir vairs tikai 103. Vēlos arī vērst jūsu uzmanību uz tādu aspektu, kas bieži tiek uzsvērts, lai parādītu, ka un arī kādēļ jaunieši ir e, sliktākā situācijā kā gados vecie lauksaimnieki. Pat neņemot vērā um, e, zemi, kas atrodas viņa īpašumā, šajā ziņā e, situācija ir labāka, jo jauniem lauksaimniekiem ir vidēji lielākas lauka platības viņa īpašumā nekā vecajiem. Tātad kopumā pastāv tendence, ka jaunie lauksaimnieki, ja viņi, piemēram, no vecākiem saņem zemi mantojumā, viņi to arī turpina apsaimniekot. Ja tā ir liela saimniecība, bet ja tā ir mazāka saimniecība, viņi ļoti iespējams migrēs, eh, dosies uz pilsētu. Vēl viens eh, jautājums ir par valsts atbalstu. Uh, kas tiks sniegt eh, vecās un patreizējās, patreizējā daudzgad plāna, eh, finanšu daudzgad plāna ietveros, kas attiecas uz vidēja lielumu saimniecībām, kuras apsaimnieko jaunie lauksaimnieki. Tad arī šeit es nevaru piekrist eh, dažās publikācijās apgalvotajam, ka Jauniem lauksaimniekiem parasti ir mazākas saimniecības tādēļ, ka tiem nesot līdzekļu uh, investēt un tam līdzīgi. Taču situācija ir šāda. Dažās valstīs jauniem lauksaimniekiem ir e, daudz lielāks vidējais apsaimniekomās platības, e, e tātad nekā raugoties uz vidējo uh, lauksaimniecības līgumu vispār valstī. Un 34 hektāri tas, uh, šis skaitlis būtu tri, jaunajiem, bet 25 hektāri kopumā. Tas ir tā, uh, ja runājam par vecajām dalību valstīm vecajās dalībvalstīs, tātad tiešām mēs nevaram runāt par to, ka jauniem lauksemniekiem būtu mazākas platības, taču jaunajās dalībvalstīs ir pilnīgi pretēja situācija, ne visās, bet uh, lielākajā daļā, tātad uh, jaunajiem lauksemniekiem vidējais uh, eh, lauksaimniecības lielums ir 17 hektāri, bet kopumā valstī tas ir 22. Tātad uh, Kopumā varam izdarīt secinājumu, ka jauniešiem Eiropas Savienībā vai jauniem lauksaimniekiem ir vai nu diezgan liels vai diezgan mazas saimniecības. Šis jautājums tātad ir mazliet sarežģītāks, dažās valstīs situācija ir vienāda, citās tā ir otrāda. Tādās valstīs kā Dānija, Francija, Luksemburga, Igaunija, Portugāle – lauksaimniecības, jauno eh, saimnieku lauksaimniecības ir lielākas. Tātad tās ir galvenokārt ES 15 valsts. Igaunija varbūt ir izņēmums. Attiecībā uz jaunām dalībvalstīm situācija ir otrāda. Ir tikai daži izņēmumi, Piemēram, apvienotajā karalistē jauniem lauksaimniekiem, jauniem lauksaimniekiem ir mazāks platības apsaimniekojams arī Vācijā. Bet lielākajā daļā valstu tas tā nav veco dalību valstu. Tātad e, runājot par e, atbalstu vai subsīdijām, ko var saņemt ES jaunie lauksaimnieki Tie ir jau daudz gadus izmantojuši dažādas ES atbalsta schēmas, gan nacionālās, gan arī ES atbalsta schēmas, e, tiešās, arī netiešās. Un jāatzīst, ka neskatoties uz to, ka debatēs e, es jauno dalību valstu deputāti bieži apgalvo, ka jaunās dalību valstis tiekot diskriminētas, uh, man jāsaka, ja nebūtu ES, mūsu poļu lauksaimnieki noteikti nesaņemtu tādu atbalstu, kādu tie saņem tagad. Pirms tam viņiem nebija šāds atbalsts. Protams, ja tu kaut ko saņem, tu vienmēr gribi saņemt vēl vairāk, vai tu gribi saņemt tik daudz, cik eh, pārējie saņem, ja viņi ir tajā pašā kopienā tas viss ir saprotam, to es arī saprotu, eh, ja cilvēks sūdzās, bet es domāju, ka ir eh, šī arī eh, nevienlīdzība jāmazina, tas, tas ir pareizi. Labi. Kādā veidā Eiropas Savienība līdz šim ir atbalstījusi jaunos lauksaimniekus? vai arī tos, kas apsver iespēju nodarboties ar lauksaimniecību, jo es saprotu, ka jūs aicinājāt mani arī papētīt eh, jautājumu, kas varētu tikt darīts, lai cilvēki, kas vēl nav lauksaimnieki, varbūt eh, izvēlētos šādu karjeru. Un jāatzīst, ka ir gan problēma. Arī vakardien ar eh, maniem studentiem man bija diskusiju panels, un es eh, šiem pilsētniekiem, studentiem jautāju, nu ko jūs vēlatos saņemt, kādu veidu atbalstu no valsts vai no Eiropas Savienības, lai stimulētu jūs pārvākties no pilsētas uz laukiem un tur strādāt. Es jautāju tipiskiem pilsētniekiem, daži no viņiem tikai smējās, bet citi eh, sacīja apmēram šādi. Pirmkārt, ne pa kādu naudu viņi nebūtu gatavi eh, iedzīvot laukos. Es jautāju, kādēļ? Nu, es labi jūtos dzīvē, man ir augsta dzīves kvalitāte. Protams, šeit ir arī atšķirības, bet kopumā ir augsts dzīves, eh, augsts dzīves kvalitāte, un es domāju, ka lauka reģionos tās tā nebūs tik augsta. Bez tam šādu darbu es neizvēlēšos, tāpēc, ka tas ir fizisks smags darbs Kaut vai mēs centāmies skaidrot, ka mūsdienās nav nemaz tik fizikas lauka saimnieka darbs. Bija tādi, kuri sacīja, nē, ne par kādu naudu viņi nebūtu gatavi sākt nodarboties ar lauksaimniecību vai vispār doties dzīvot uz laukiem. Bija arī tādi, kuri sacīja, ka jā, varbūt viņas varētu gan pamudināt pārvākties uz laukiem, bet, kad es viņam jautāju par kādi, kāds būtu vēlamais ienākuma līgums tādā eh, līmenis tādā gadījumā, tad uh, viņu eh, vēlmes bija nereālistisks, piemēram, 150 tūkstoši polijas lotu mēnesī. Tas ir piecreiz vairāk nekā vidējā polijas uh, alga. Vai 15 tūkstoši lotu. Kāda ir secinājuma? Profesora Šaksmīta ziņojumā un arī man ir tāds uzskats, ka jaunie jaunieši nemaz finansējumu pieejamību, aizdevumu pieejamību atalgojumu neuzskata par svarīgāko. Svarīgākais šiem cilvēkiem drīzāk ir dzīves kvalitāte kā tāda. Viņi vēlas dzīvēt tuvāk draugiem, nevēlas justies izolēti, viņi vēlas īstenot savu mm, dzīves skatījumu kaut kā, ir citi tātad aspekti, ne tikai finansiālie, un šie jautājumi ir ļoti būtiski eh, arī jauniešiem, kas dzīvo lauka reģionos. Es galveno uzmanību tātad pievērstu trim programmām, kas ir saistīta ar eh, šīm problēmām. Un ir trīs virzieni, kuros varētu strādāt. Pirmkārt, uzlabot konkurētspēju, vairāk atbalstīt jaunos lauksaimniekus, tādus, kas uzsāk nodarboties ar lauksaimniecību. Mm, un tas tiek dēvēts par pasākumu numuru 112 mūsu pētījumā, tad ir 113. pasākums, agra došanās pensijā. Lūk, vēl viens piemērs no manas valsts. Saulēcīga pensionēšanās Polijā m, mm, lauksaimnieku vidū eh, senāk bija ļoti populāra, saprotam iemeslu dēļ. Bet tomēr Polijā bija tikai 50 tūkstoši polijas zlotu pensijas. Zinu, ka citās valstīs e, šie maksājumi ir daudz e, labāki. Un Polijā pa 50% šogad šī summa paaugstināta. Un turklāt arī mums ir iespēja doties e, priekšlaicīgā pensijā. Varbūt šajos jautājumos būtu vērts iedziļināties vēl vairāk, bet es uzskatu, ka šo divu schēmu kombinēšana darbosies daudz efektīvāk nekā tikai vienas vai otras, tātad tikai uh, priekšlaicīgā pensionēšanās. To poļu skaits, kas vēlas doties priekšlaicīgā pensijā, ir desmitkāršojies, ja pareizi atceros. Ir arī citi vēl pasākumi, kas varētu eh, tikt veikti, piemēram, apmācība, informācijas pasākumi un ir arī citi svarīgi pasākumi šajā kontekstā. Ļoti bieži jaunie cilvēki lauksaimniecisko ražošanu neuzskata par eh, lielāko prioritāti. Daudziem cilvēkiem eh, vissvarīgākais šķiet dzīves līmenis lauka reģionos. Viņi vēlas tādu dzīves līmeni, kas būtu pielīdzināms dzīves līmenim lielpilsētās, valsts galvenajās pilsētās. Tātad pils, jaunieši vēlas labu dzīves kvalitāti, bet nevis vienkārši kaut kādu dzīves kvalitātes uzlabojumu, bet visaugstāko iespējamo dzīves kvalitāti. Šie jaunieši vēlas vairāk. Vēl viens svarīgs elements attiec uz pakalpojumiem, kas ir saistīti ar lauksaimniecību, un pētījumā es atsaucos uz, AS, eh, uz apvienotās karalistes eh, pētījumiem, kas rāda, ka lauksaimnieki bieži saskarās ar eh, tādām slimībām, arī garīgām slimībām, depresijām, un te es gribētu arī izteikt tādu ierosinājumu, ka parlaments, komisija varētu varbūt iekļaut kopējā lauksaimniecības Eh, politika, ja bija pakļauta eh, tādai veselības pārbaudē, varbūt darēt arī pašas lauksaimnieks pakļaut veselības pārbaudē Eiropā. Tie ir pakalpojumi, eh, tātad kam vajadzētu būt pieejamiem katram lauku iedzīvotājiem, ne tikai lauksaimniekiem. Tad tas tiešām būtu nopietni apsverams, ja mēs gribam noturēt cilvēks laukie reģionos. Un tad ceturtais varbūt pasākumu e, kopums līder. E, te ir runa par e, vietējo rīcības grupu, kā arī. Izklaides pasākumu, animation, Tātad eh, jaunie lauksemnieki bieži saka, ka viņi grib vairāk, un es arī viņus saprotu, viņi saka, ka Eiropas saimnieki nepievēršot pietiekošu uzmanību jauniem lauksaimniekiem, bet ja šīs eh, atbalsts schēmas nāk pa labu tikai dažiem lauksaimniekiem, tās ir brīvprātīgas programmas, tad daži no tu, tajos paredzētiem pasākumiem nav arī nemaz tikuši īstenot, un es došu jums piemēru. O, programma nu, stab, nu, nu, uzņēmēja darbības uzsākšanai pat netika iekļauta nacionālajās programmās, piemēram, Maltā, Nīderlandā, Slovākijā, arī vairākumā Vācijas federālo zemju šīs uh, schēmas netika uzsāktas. Arī Velsā situācija ir tāda pati. Īrijā un Latvijā mēs redzējām, ka šis pasākums tika pārtraukts. Un, nu, runājot par priekšlaicīgu pensionēšanos, šī, šis pasākums iepriekšējā finanšu perspektīvā netika realizēta. 17 dalību valstīs es tās nenosaukšu vārdā, jo tās uh, visas redzat uz ekrāna. Uh, Jūs uh, redzat, arī īrija ir atteikusies no šīs schēmas. Jūs redzat, ka pasākumi netika veikti šajās valstīs. Kas attiecas uz profesionālo izglītību un informatīvajām akcijām, tad visas dalību valstis šo pasākumu ir izmantojušas, bet ne visi reģioni. Šeit es varu minēt vairākus Vācijas reģionus, kuras neizmantoja šādu programmu. Uh, un kas attiecās uz uh, līdzekļu piešķīrumiem, tad uh, šeit ir ļoti atšķirīga informācija. At, daži saka, ka tie ir 1,1%, citi avoti ziņo, ka tie ir bijuši 3,3% no pirmās asas piešķirtajiem līdzekļiem, bet jebkurā gadījumā tas ir uh, mazāk uh, nekā uh, atvēlētie līdzekļi kopēji lauksaimniecībai uh, lauku reģionos. Uh, Mēs redzam, ka šajā slaidā mēs redzam palīdzību, kas tiek sniegta jaunajiem fermeriem, jaunajiem lauksaimniekiem, un tikai 10% no pirmās as. No pirmā pīlāra un 3% no otrā pīlāra. Es īsti neesmu pārliecināta, saka runātāji. Bet, uh, ja jums būtu jautājumi par manu prezentāciju, es būšu ļoti priecīgi uz tiem atbildēt. Bet tagad īsumā es vēlētos pārunāt par lietām, kuras mums būtu jādara, lai padarītu vilinošāku lauksaimnieka karjeru jauniem cilvēkiem un kādas būtu jāveic izmaiņas politikā. Es uh, domāju, ka mums šeit ir jāsaka paldies Eiropas parlamenta deputātiem, komisijai, lobbyiem par to, ka ir ieviests tik daudz instrumentu daudzās valstīs, kaut arī ne visās valstīs. Šie instrumenti uh, uzlabo uh, iedzīvotāju sadalījumu lauku reģionos. Tas ir instruments, kas veicina jaunu cilvēku iesaistīšanos lauksaimniecībā. Tā kā mēs tik daudz runājam par šo jautājumu, es domāju, ka mums būtu jāizdara zinām secinājumi. Ja, mums, ja mēs saskaramies ar problēmām, tad mums vajadzētu domāt par jauniem instrumentiem. Savā ziņojumā es visas šīs barjeras, šos šķēršļus esmu sadalījis vairākās grupās, un es mēģināju atrast uh, vispārīgu risinājumu man gan nav pārāk liels pieredzes šajos jautājumos, es neesmu arī politiķa, un šī joma ir ārkārtīgi plaša. Tas būtu jāpārbauda detalizēti, un šeit būtu jāveic arī ietekmes novērtējums. Tomēr dažas idejas man ir prātā. Pirmais šķērslis, pirmā barjera ir tā, ko es ļoti bieži pieminu pati. Proti tā ir pieeja kapitālam. Kā lai atroda labu zemi? Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Nevienmēr uh, lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek pārmantota. Šī laiki, kad zeme tika mantota, nav vairs mm, pilnziedā. Dažās valstīs tā joprojām notiek, bet ne visur. Daudziem vecākiem nav bērnu. Viņi nevēlas mm, nodot savu zemi svešiniekiem. Uh, un ļoti bieži šī zeme tiek saglabāta kā kapitāla ieguldījums. Cilvēki cer, ka tā kļūs dārgāka, cer, ka zemē tiks mainīts. Zemes gabalam tiks mainīts uh, detālplānojums, un tur būs iespējams veikt celtniecību, uh, man gan nav īpaši konkrētu datu. Es mēģināju tos iegūt no Eurostat, no nacionālajām datu bāzēm. Tomēr Nav konkrētas statistikas, kas pateiktu, cik daudz lauksaimnieku dalību valstīs vai ES ir uzsākuši lauksaimniecību. Nav statistikas arī par to, cik daudz cilvēku ik gadu nodod mantojumā zem saviem bērniem arī saistībā ar ES schēmām un ES problēmām, programmām. Man neizdevās atrast šādu informāciju. Tajās valstīs, kur lauksaimniecība balstās uz tradīciju un, uz, un uz mantojumu, tad man jāsaka, ka nekādas ES programmas nekad cilvēkiem vai vecākiem neliks uh, nodot vai pārdot savu zemi svešiem cilvēkiem. Mēs varam domāt par dažādām iniciatīvām, tomēr neviens nevēlēsies savā zemē, lai svešiniekus. Es personīgi domāju, ka tā vismaz ir Polijā, bet es esmu pārliecināta, ka tā notiek arī citās dalību valstīs. Šie cilvēki vēlētos, lai līdzekļi tiktu piešķirti šīm divām programmām un uh, tie tiktu palielināti. Daudzās valstīs uh, šie divi instrumenti nav jāapvieno, jo iespējams, ka viņiem nav vajadzīgi tādi pasākumi kā priekšlaicīga pensionēšanās. Tomēr tādās valstīs kā Polija un, es domāju, varbūt arī Grieķija, šiem lauksaimniekiem šāda programma būtu nepieciešama. Tā būtu jāievieš kopā. Uh, Man ir vēl viena ideja, un tā saistās ar tādu programmu veidošanu un izstrādi, kas būtu mērķētas uz vecāka gada gājuma lauksaimniekiem. Tā varētu būt uzkrājuma veidošanas schēma vecākiem lauksaimniekiem, un iespējams, ka šādas programmas vecāka gada gājuma lauksaimniekiem palīdzētu uzkrāt līdzekļus vecumdienām. Mēs varētu pieņemt, ka tāda kad viņiem būtu zināmi uzkrājumi, varbūt uh, viņiem uh, varētu paredzēt prioritāru attieksmi saistībā ar šiem uzkrājumiem. Tad mēs varētu paredzēt, ka cilvēki, kas uh, ir vecāki par 50 gadiem un nodod savu lauksaimniecībā izmantojamo zemi kādam citam, varētu izmantot šos uzkrājumus. Citās dalību valstīs ir ārkārtīgi lieks, liels uh, sloks, kas ir saistīts ar administratīvajām izmaksām, tiesiskajām izmaksām. Tā, tas ir saistīts ar izmaksām par notariāliem pakalpojumiem, par ierakstiem zemes grāmatās, valsts nodevām. Un šīs izmaksas bieži vien ir milzīgas milzīgi lielas. Es domāju, ka šeit būtu nepieciešams paredzēt zināmu atbalstu, varbūt ne ES līmenī, tomēr es domāju, ka ir iespējams paredzēt atbalstu, ņemot vērā šīs milzīgās izmaksas. Tas ir arī svarīgi, kad domājam par to, ka kapitāls bieži vien nav pieejams. Es neesmu ekonomiste, un es vairāk pārstāvu liberālo ideoloģiju bet ja man ir jāsaka, ko es domāju par valsts sektora atbalstu, tad man drīzāk būtu jāklusē. Runājot par maksājumiem, es uzskatu, ka šie maksājumi ir tiesiski saistošāki. Ja kāds ņem kredītu, tad šis aizņēmums ir jāatmaksā. Uh, Viņiem ir jānodrošina, ka kapitāls tiks izmantots saprātīgi, lai viņi varētu nomaksāt šo parādu. Bet, ja es saņemu, piemēram, vienu miljonu eiro no valsts iestādēm, tad neviens īpaši nepievērš uzmanību tam, kā šī nauda tiek izlietota, un ir lielākas iespējas, ka tā tiks izniekota. Ja es, uz, ja es ņemu kredītu personīgām vajadzībām, uh, tad uh, man ir jāatbild par tā izliektošanu, un tas ir jāizmanto pēc iespējas saprāt, saprātīgāk. Šeit mēs eh, runājam par dalību valstīm, kurām ir paredzēti prioritārie aizdevumi jaunajiem lauksaimniekiem, bet tie tomēr nav viegli pieejami Tā iemesla dēļ, ka ar tiem tiek saistīti dažādi kvalitatīvie kritēriji, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamās zemes apjoms. Varbūt mums vajadzētu domāt par izcinājumiem. Mums ir tik daudz banku, tāpēc es domāju, ka vajadzētu domāt par atbalsta programmu, kas akumulētu kapitālu un nodrošinātu aizņēmumu iespējas. Mans ideāls būtu tāds, ka tiktu paredzēta iestāde, kas uzkrātu kapitālu, kas uh, tiktu ievākts no nodokļiem vai citiem avotiem. Zinot individuālo dalību valstu vajadzības, šī iestāde varētu izsniegt aizdevumus dalību valstīm, kas tos uh, varētu sadalīt nacionālajā līmenī. Protams, ka tur būtu jāparedz zināmi noteikumi, piemēram, ja jauns lauksaimnieks ņem aizņēmumu un uh, vēlas uzsākt karjeru lauksaimniecībā, galu galā viņš atsakās no lauksaimniecības tad uh, šai naudai būtu jātiek atmaksātai. Šeit būtu jāparedz arī zināmu sodu sistēmu. Man vairs nav daudz laika, tomēr priekšsādātājs pašlaik dod laiku, un tas nozīmē, ka es varu turpināt. Vairākās valstīs, um, austrumu valstīs, mums ir problēmas ar pieeju aprīkojumam un iekārtām. Polijā Polijā ir pastāv tāda lieta kā kooperatīvi. kuri nodrošina iekārtu un aprīkojuma iz, īrēšanas iespējas. Jaunajiem lauksaimniekiem bieži vien nav pietiekami daudz resursu, lai iegādātos visu nepieciešamo aprīkojumu, un jaunajiem lauksaimniekiem nākas ņemt aizņēmumus, lai iegādātos nepieciešamo aprīkojumu Mums eh, vajadzētu paredzēt zinām atbalstu šādiem kooperatīviem, kas varētu nodrošināt pieeju rentablai aprīkojuma īrēm. Es pētīju jauno lauksaimnieku diskusiju fórumus internetā, angļu valodā, un sapratu, ka šādu, šādas informācijas ir diezgan daudz. Ne visa no tā ir pieejama angļu valodā, bet es uzskatu, ka tas būtu jānodrošina. Pretējā gadījumā šo informāciju nav iespējams izanalizēt. Apskatot šos diskusiju fórumus, es sapratu, ka jauniem cilvēkiem šķērslis lauksaimniecības karjeras uzsākšanai bieži vien ir milzīgais risks Polijā mēs esam saskārušies ar plūdiem, ar sausuma periodiem, un tie ir iemesli, kāpēc jaunie lauksaimnieki baidās uzņemties šādu mm, risku. Man ir bail tagad sākt analizēt apdrošināšanas schēmas, tādās kā lauksaimnieciskās ražošanas apdrošināšana un tā tālāk. Un mēs redzam, ka tikai Spānijā un Francijā uh, Šajās divās valstīs ir paredzēta prioritāra attieksme pret jaunajiem lauksaimniekiem attiecībā uz apdrošināšanas polisēm. Mēs eh, redzam, ka 50% no prēmijas maksā jaunais lauksaimnieks un 50% sēdz valsts iestādes. Man izdevās saprast, ka tikai divas dalību valstis pārēdz prioritāru attieksmi attiecībā uz apdrošināšanas politiku jauniem lauksaimniekiem. Tomēr es zinu, ka kopējā lauksaimniecības politika neiekļauj apdrošināšanas jautājumus un apdrošināšanas schēmas jaunajiem lauksaimniekiem. Protams, ka mēs varētu atbalstīt dalībvalstu valdības un mēs varētu lūgt valdībām iekļaut šīs apdrošināšanas schēmas atbalsta programmās. Pastāv viedoklis, ka studentiem vajadzētu paredzēt um, sava veida labvēlības periodu. Mēs redzam, ka tāda ir paredzēta jaunām nozarēm, un šie jaunie studenti arī ir jauna nozare. Tiem varētu paredzēt labvēlības periodu saistībā ar banku aizņēmumu un tā tālāk. Mēs redzam, ka ES programmas, kuru darbības e, joma ir lauku apvidi, tad mēs redzam, ka jauniem cilvēkiem bieži vien ir plašākas intereses. Viņi grib socializēties, viņi vēlas aiziet uz uh, kādu krodziņu, mēs redzam, ka tas vienkārši bieži vien nav iespējams. Nav autobusu, nav transporta, nav izklaides iespēju. Šādās vietās ir iespējams uh, nokļūt ar automašīnu, tomēr bieži vien vienai mājasaimniecībai nav iespējas uzturēt četras automašīnas. Protams, ka tā ir nacionālā kompetence, tomēr tad, ja mēs paredzam naudu, ceļu būvniecībai, tad mēs varētu paredzēt naudu vietējām varas iestādēm, lai tās varētu līdzfinansēt transportu starp lauku, starp lauku apvidiem un lielajām pilsētām. Arī es pati nāku no laukiem, un mani vecāki joprojām dzīvo lauku reģionā Polijām Kad es vēl studēju, dienā uz uh, pilsētu kursēja apmēram 5-6 autobusi, un cik es zinu pašlaik, no tiem ir atlikuši tikai 2-3, un vasaras brīvdienā pat mazāk autobusu, kas savieno lielās pilsētas ar laukiem. Šie cilvēki savā ziņā ir iesprūduši laukos. Mums ir ceļi, bet nav transporta līdzekļu. pārvietošanās iespēju, un uh, jauniem cilvēkiem nav iespēju nokļūt lielpilsētās. Ir redzams, ka jaunie lauksaimnieki ir imūnāki pret uh, slimībām un traucējumiem, kas ir saistīti ar mēslojuma izmantošanu, bet um, mums joprojām ir jārunā par garīgiem traucējumiem, jo cilvēki dzīvo pastāvīgā stresā, kas ir saistīta ar finanšu jautājumiem un tā tālāk. Un es vēl gribēju pieminēt vienu problēmu, proti jaunu, jaunu cilvēku pievi, piesaistīšanu šim sektoram. Šeit ir ārkārtīgi daudz izaicinājumu Un par šo jautājumu ir rakstījis eh, profesors, kurš sarakstīja iepriekšējo ziņojumu. Nav runa tikai par faktu, ka mums ir ļoti maz lauksaimnieku ar augstāko izglītību. Šeit manā priekšā ir dati no 2005. gada un tikai 25, tikai 20 um, ehm, procentiem uh, lauksaimnieku Eiropas Savienībā ir kāda lauksaimniecības e, nozares izglītība. Mazāk nekā vienam procentam Maltā. Es nezinu, kāda pašlaik ir situācija Maltā, jo pastāv zināmi kritēriji un Bel Bulgārijā un Grieķijā mēs redzam, ir apmēram 5% lauksaimnieku ar lauksaimniecisku izglītību. Savukārt Vācijā un Nīderlandē apmēram 70. Kad es runāju par šo lietu ar saviem studentiem, un uh, es gribu uzsvērt, ka es um, pasniedzu lauksaimniecības universitātē, Pat tie jaunieši, kas apsvēra iespēju atgriezties laukos, sacīja, ka izglītība ir svarīga, tomēr šodien uh, ir jābūt grāmatvedim, šodien ir jābūt spējīgam izstrādāt uh, uzņēmējdarbības plānu, ir jābūt uh, spējīgam darboties ar datoru un ir nepieciešams vēl daudz citu prasmju, tā ka mēs nerunājam tikai par izglītību lauksaimniecībā. Ļoti bieži jaunie lauksaimnieki sūdzas par to, ka viņiem nav pieejas nepieciešamai informācijai. Uh, Tam ir dažādi iemesli. Viņiem uh, reizēm nav pieejas uh, plašsaziņas līdzekļiem, internetam. Tomēr es domāju, ka šeit galvenokārt ir jārunā par veidu un informācijas izplatīšanas metodēm. Saskaņā ar nesenajiem Eirobarometra datiem daudziem nav zināšanu par Eiropas Savienības lauksaimniecības politiku. Uh, Eirostats saka, ka 70%, 50% nekad nav dzirdējuši par kopējo lauksaimniecības eh, politiku, un mani vienkārši izbrīna šāds rezultāts. Gandrīz 50 cilvēki Pro, gandrīz 50% cilvēku nekad nav dzirdējuši par KLP. Citi Es domāju, ka mums būtu nepieciešams um, rīkot izglītošanas kampaņu radio, televīzijā, kurā mēs skaidrotu, kas īsti ir kopējā lauksaimniecības politika. Mums būtu jāinformē savi pilsoņi un lauksaimnieki par to, kas tad lauksaimniecība īsti ir. Un es domāju, ka būtu jāsāk no pašas apakšas, no sākums skolām. Uh, no apakšas uz augšu. Mani studenti, kad es viņiem, to, kad es viņiem jautāju, vai viņi ir saņēmuši profesionālās izglītības konsultāciju pirms izvēlējušies studēt lauksaimniecības universitātē, un viņi sacīja, ka nē, viņi nav saņēmuši nekādas konsultācijas, viņi nav, viņiem nav pastāstīts, kādas ir karjeras iespējas, uh, Viņi nav saņēmuši nekādu informāciju par kādas konkrētas profesijas trūkumiem un priekšrocībām, un es domāju, ka šāda informācija ir jānodrošina pēc iespējas ātrāk. Mums ir jāsāk jau sākums skolā informēt skolnieki par profesionālās izglītības ceļu. Mēs redzam, ka daudzi lauksaimnieki gūst ļoti labus panākums Polijā ir daudz jauno lauksaimnieku, kuri ir kuri strādā ļoti modernās saimniecībās, bet eh, mums nav pārāk daudz lauksaimnieku, kas eh, svētdienās var atļauties skatīties televīziju. Mums eh, būtu jāinformē sabiedrība, izmantojot šos uzņēmējus. Un beidzamā, no, noslēgumā par pēdējo jautājumu. Es domāju, mums būtu jāļauj lielāka teikšana lauksaimniekiem, mums būtu jājautā viņu viedoklis, mums būtu jāuzklausa jauni cilvēki skolās, mums būtu jāmēģina ar viņiem identificēties, mums ir jārunā ar cilvēkiem, kas dzīvo laukos, Un, ja viņiem ir negatīva attieksme pret lauksaimniecību, mums būtu tas eh, jāmēģina mainīt. Paldies! Da. Îi mulțumesc eh, doamnei Javovska pentru foarte interesanta prezentare și Paldies priekšsādātāji par šo care este președintele Consiliului European. Paldies. Tagad es vēlētos eh, dot vārdu Pekarkungam. Viņš ir priekšsēdētājs eh, jauno lauksaimnieku padomē Eiropā. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie Eiropas eh, parlamenta deputāti, dārgie Eiropas komisijas pārstāvi un pastāvīgo pārstāvi, komitejas pārstāvi. Vispirms es vēlējos pateikties Paulo de Castro, lauksaimniecības un lauka attīstības komitejas priekšsādātājiem par to, ka viņš šodien sarīkoja šo semināru par jaunajiem lauksaimniekiem. Un patiešām daudz jaunie lauksaimnieki šodien ir klāt, lai piedalītos šajā seminārā. Tikšanās ar Eiropas parlamenta deputātiem mums šķiet ārkārtīgi vērtīgas, un mēs regulāri uzturam kontaktus ar jums. Uh, Mēs apsveicam šodienas pasākumu, kas ir sapulcējis ekspertus, lai apspriestu jauno lauksaimniecību un lauku jaunatnes situāciju Eiropā. Zavoiskas kundze savā runā uzsvēra vairākus, vairākas problēmas, kas dara bāžas jaunajiem lauksaimniekiem, proti tie būtu uh, pasākumu īstenošana attiecībā pret jaunā, jaunajiem lauksaimniekiem vairākās dalību valstīs un tāda problēma kā bēgšana no laukiem. Mēs pārstāvam jaunus cilvēkus uh, aiz šiem skaitļiem, kas te tika šodien minēti, un uh, mēs redzam, ka jauni cilvēki bieži vien nokļūst ļoti sarežģītā, izaicinošā vidē. Viņi uh, kaislīgi sako savai mm, profesionālajai izvēlē, viņiem ir motivācija ražot augstas kvalitātes pārtiku un um, preces, kas ir nepieciešamas Eiropas sabiedrībai. Mēs aicinām Eiropas parlamenta deputātus atbalstīt mūs un izveidot jaunu KLP, kas ņemtu vērā jauno lauksaimnieku specifiskās vajadzības, uh, viņu gaidas uh, no sabiedrības uh, un tā tālāk. Šodien un vakardien jaunie lauksaimnieki no Eiropas pulcējās Briselē, lai apspriestu uh, kā situāciju nākotnē būtu iespējams uzlabot. Mēs redzam, ka paudžu mājiņa pārāk daudzās dalībvalstīs vairs netiek uzskatīta par prioritāti. Skaitļi, kurus minēja Zavoiskas kundze, ir runā skaidru valodu. Eiropas Savienības 27 dalībvalstīs tikai 3% no paredzētā KLP līdzek, eh, no finansējuma otrajam pīlāram laikā no 2007. līdz 2013. gadam tikai tātad 3% ir izlietoti eh, saskaņā ar pirmo asi 112. pasākumam. Deputāti, es aicinu jūs mainīt šo tendenci. Ja mēs vēlamies nodrošināt labu nodrošinājumu ar pārtiku, mums ir nepieciešami jauni, uzņēmīgi, inovatīvi un dinamiski lauksaimnieki. Eiropas Savienībai vajadzētu būt ambiciozākai savu mērķa īstenošanā, lai veicinātu jauno lauksaimnieku skaita pieaugumu un nodarbinātību. Praksē tas nozīmē, ka pašlaik pieejamie pasākumi mm, otrā pīlāra ietveros ir jāpastiprina un jāsalīdzsvaro. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams nodrošināt jaunajiem lauksaimniekiem darba uzsākšanas um, atbalstu. Konkrēti tas nozīmē, ka šeit eh, nav iespējas eh, spēlēm. Mums būtu jāpārskata proporcijas eh, līdzfinansējumam, lai veicinātu paauģu atjaunošanos laukos. Pašlaik 80% mēs uzskatām, ka 80% ES līdzekļu un 20% dalību valstu līdzekļiem būtu jāizstāj pašreizējā 50 pret 50 procentī. Papildus eh, būtu nepieciešams atcelt lauksaimniecības karjeras uzsākšanas atbalsta augstāko robežu. Mums eh, tas nav pieņemams. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams paredzēt uh, spēcīgu budžetu jaunajai lauksaimniecības uh, politikai un uh, tā būtu jāpadara pieejama pasākumiem, kas mērķēti uz paudžu nomaiņu un jauno lauksaimnieku iesaistīšanos šajā sektorā. Pirmajā pīlārā sēža eh, prasa palielināt prēmijas jaunajiem lauksaimniekiem, kā arī izveidot rezerves fondus, kas eh, netiek eh, izmantu un radīt fondus, kurus varētu pārdalīt par labu jaunajiem lauksaimniekiem, ja tie netiek izmantoti. Seģa aicina arī pastiprināt pasākumus, lai atbalstītu investīcijas inovācijās, konkurētspējas vairošanā un klasteros. Praksē tas nozīmē, ka lauksaimniecības uh, uzņēmē darbības uzsākšanai būtu jānodrošina prioritāra pieeja investīciju investīciju līdzekļiem būtu nepieciešami subsidēti aizņēmumi, kas uh, varētu nodrošināt uh, lauksaimnieku kooperāciju, klasterus vai tīklu veidošanu, lai, labāk, um, lai veidot labāku mārketingu. Uh, ir nepieciešams ieviest zināšanu certifikātus, kurus varētu izmantot jaunie lauksaimnieki atbilstoši savām vajadzībām. Šie certifikāti varētu tikt izmantoti apmācībai, jaunām ražošanas metodēm, eh, lauksaimniecību diversifikācijai, fitosanitārai apmācībai un citiem pasākumiem. Būtu nepieciešams pēc iespējas drīzāk nodrošināt arī konsultatīvas pakalpojumus Jaunā lauksaimnieka pakotnē būtu nepieciešams iekļaut arī Eiropas treniņu programmu jaunajiem lauksaimniekiem, ieskaitot iespēju veikt praksi ārzemēs. Šādas pasākums varētu būt Erasmus jaunajiem lauksaimniekiem. Šāda programma viņiem būtu tad pieejama pirms viņi uzsāk šo uzņēmē darbību. Arī priekšlaicīgas pensionēšanās schēma būtu jāturpina jaunajā KLP pēc 2013. gada. Visbeidzot, es gribēju sacīt, ka sēž apsveic komisijas orientēšanos uz aktīvajiem lauksaimniekiem. Pirms uh, divām nedēļām es uzklausīju šeit deputātu debates, un uh, viņi Atbildot uz, komisiju, uz komisāra paziņojumu par um, nākotnes KLP, uzdeva jautājums par to, kas tad ir aktīvs lauksaimnieks. Ļaujiet man uzsverēt, uzsvērt, ka aktīvi lauksaimnieki uzņemas finansiālu atbalstību par biznesa vadību un ražošanu un pārdot savus eh, ražojumus individuāli vai caur kooperatīviem. Uh, lauksaimnieki kā, tā, lauksaimnieks kā tādus atzīst uh, valsts administrācijas iestādes un uh, aktīvie lauksaimnieki uh, savā darbā rada preces. Ļaujiet man atgādināt, ka uh, Lauksaimniecības komiteja pirms kāda laika sagatavoja ziņojumu par jauno lauksaimnieku situāciju, un pašlaik, kad notiek KLP reforma, mēs ceram, ka agrī komiteja turpinās uh, pievērst uzmanību jauno lauksaimnieku situācijai. Mēs uzskatām, ka būtu nepieciešams uh, jauns ziņojums par jauno lauksaimnieku īpašo situāciju. Ļaujiet man izmantot šo iespēju, lai iejūgtu jūs uz uh, seža rīkoto pasākumu investīcijas um, jaunos, jaunajos lauksaimniekos un um, iespējas daudzfunkcionālajā lauksaimniecībā, kas notiks Brislē 15. decembrī ekonomikas un sociālo lietu komitejā, bet jūs visi, protams, saņemsiet arī formālu ielūgumu. Noslēgumā, De Castro kungs, paldies, ka devāt mums iespēju šodien pārspriest, uh, apspriest grūtības, ar kādām ir jāsaskars jaunajiem lauksaimniekiem un tiem, kas uzsāk šo uzņēmēju darbību, kā arī meklēt risinājumus un sniegt atbalstu dinamiskai un nākotnē orientētai lauksaimniecībai tutti dare un'importanza. Es domāju, ka šīs darba seminārs ir ārkārtīgi nozīmīgs, lai veidotu jauno lauksamnieku politiku Eiropā. Paldies jums par uzstāšanos, paldies arī ekspertē par referātu. Tā mēs uzsāksim debates. Vēlētos dot vērā arī komisijā, jo arī komisija ir šeit pārstāvēta. Mēs sāksim ar uh, Marku Tarabēlu. Tagad jums lūdzu vārds. Oggi abbiamo qualche problema con i microfoni, non so che... Jā, laikam mums nemitīgi ir problēmas ar mikrofoniem. Vai tas tagad darbojas? This one works. Yeah. It doesn't. But place de Beauvais. Là. Eh? À Capella Calavera.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 Žozē Bovē vieta. Es eh, klausījos eh, visās, eh, visās uzstāšanās ar ļoti lielu uzmanību. Daži skaitļi izraisa ļoti liels bažas, it īpaši, kas attiecas uz pirmo referātu, kas attiecas uz šo samazināšanos. Tas ir ļoti tiešām, sarezim ar, ar kopiedzīvoties skaitu, ar jauno lauksaimniecību mazais skaits ir šausminošs. Jā, jūs redzējāt, kāda viņiem ir slogas, kā viņi netiek klāt kapitālam, kāda viņiem notāru izmaksas un tam līdzīgi. Uh, Man es gribētu uzdot jautājumu. Jūs teicāt, uh, ka jūs esat ekonomista, jūsu politiskā virzība ir liberāla, un tas tagad nav tā kā pārmetums domāts, bet varbūt jūs šī iemesla dēļ nepieminējāt pašu sliktāko, kas uh, lauksamniecībā pastāv proti tas, ka trūkst uh, caurskatāmība, un neviens nezin, kā tas turpināsies 20, 30 gadus. Ir pastāv hroniska nestabilitāte lauksamniecības tirgos. Es eh, pazīstu arī jaunašu lauksamniecības manā reģionā, esmu tur arī apmeklējis kongresus. Tā ir zumā, galvenā problemātika, proti šodienas realitāte nav rītdienas realitāte. Arī lauksaimnieki tur ir iesaistīti, ir dažādi gada laiki un arī cenas nemitīgi svārstās. Tas ir jautājums par piedāvājumu pieprasījumu. Bet, eh, ja mēs redzam šīs atšķirības, gribētu to nosaukt divus piemērus. Piena tirgus 2007. gadā 65 eh, centiem par litru eh, un 2009. gadā 18. Tas nozīmē, ka mazāk nekā puse bija cena. Arī labības tirgus līdzīgi 130 eiro tonā, tagad ir tikai 90 eiro tonā. Un tad atkal pārlienos 130. Un, protams, ļoti daudz spekulāciju. Mēs zinām, kas notika Krievijā vasarā. 200, vairāk kā 200 eh, eiro par tonu, tur bija pilnīga spekulācija. Gribētu zināt, eh, vai jūs savos pētījumos, eh, jums ir šādi skaitļi, vai jūs redzējāt, ka, vai jūs ņemat vērā, ka nav drošība, nav cārskatāmība ilgā laika periodā, vai jūs arī par to esat ņem, runājuši kā par problēmu attiecībā uz jauniem lauksaimniekiem, vai jūs esat konstatējuši šādas tendences, nu labi, tas nav jūsu uzdevums šeit. Uh, ir kaut kāds mehānismus, tas ir jādara komisijai. Bet vai ir arī pieminēts, ka ir arī atšķirība no atsevišķām valstīm, ka dažas ir jūtīgākas pret eh, tirgus nestabilitāti. Mēs labprāt arī gribētu, varbūt, lai jūs izteiktos par šo jautājumu. Paldies, Mark. Tagad eh, vārds Nikolescu kundzei. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Nikolesko kungam. Paldies, priekšēdētāji. Jaunie lauksaimnieki. Ne, ne jau tādēļ ir svarīgi, ka viņi ir jauni, vai tādēļ, ka viņi būtu dinamiski, bet tādēļ, ka viņi liecina par jaunu tirgu, par jaunu mentalitāti. Tikai pirms kāda laika mēs eh, saskārāmies ar ziņojumu. Tur ir eh, runa par sievietēm lauksaimniecībā. Jēglis kundze ziņojums tas ir. Un mēs tur arī redzējām, ka pastāv atšķirīgas kategorijas. Jaunie lauksaimnieki ir nobušiešies par nākotni lauku apvidos. Ar kādiem instrumentiem mēs šeit varētu palīdzēt? Kā mēs varam parūpēties par to, lai cilvēki neaizceļotu no lauku apvidus? mums, protams, ir arī jāņem vērā dzīves kvalitāte. Citādi mēs negosim nekādus panākumus. Ir jābūt labai infrastruktūrai, ir jābūt pakalpojumiem pieejamiem lauku apvidū. Un eh, tad viss, kas ir saistīts ar eh, sociāliem pakalpojumiem un veselības jautājumiem. Eiropas Savienība tagad finansē modernizēšanas programmas, Tur ir runa par lauku apvidu modernizāciju, mums ir otrā pīlāra politika, un es domāju, ka nākotnes kopīgā lauksimniecības politika arī turmāk tā ir jābūt adekvāti finansētāji, lai patiešām šeit lauku apvidi varētu attīstīties, un lai patiešām jaunie cilvēki paliktu lauksaimniecībā. Jaunajai kopējas lauksaimniecības politikas regulē mums ir jāsklabā tās pašas prioritātes, kas attiecas uz uh, atbalstu jauniem lauksaimniekiem. Iniciatīvas, kas tiek uzsāktas jauniem lauksaimniekiem, ir, ir vainagojušās ar panākumiem. 300 jaunie lauksaimnieki kopš 2008. gada ir izmantojuši šādas uh, programmas. Un, uh, protams, ka šeit ir jāsamazina birokrātija un jāpadara šīs programmas vispār ir pieejamas. Uh, Finansējumu mehānismi ir jāvienkāršo pieprasījuma sistēma, ir, uh, tā ir jābūt nemitīgi pieejamai. Jaunajiem lauksamniekiem vajadzētu parādīt atklātu nostāju arī pret jauniem cilvēkiem pilsētās, jo droši vien, kad arī tā, ka jaunie cilvēki pilsētās uh, iespējams varētu iedomāties arī nākotni laukos vai lauksamniecībā. Tālāk par tiešajiem maksājumiem. <coughs> Tur mēs ceram, ka tie uh, sniegs palīdzību lauksaimniekiem. Grazie, onorevo. Paldies, Nikolesko kungs. Turpināsim uh, debates. Dortmane. Grazie, signor Presidente. Darmēn kungs, paldies priekšredātāji. Es domāju, ka darba seminārs, eh, ko esmu šodien sarīkots, ir ar lielu nozīmību. Ja mēs paraugāmies uz skaitļiem Eiropā, tad patiešām ir tā, ka daudzās no mūsu dalība valstīm nākotne lauksaimniekiem arī tādēļ nav droša, jo nav jaunie cilvēki, kas tur strādātu un mēs varam eh, veidot ļoti skaistu lauksnēcības politiku, bet ja nav cilvēku, kas to īstenos, tad nekāda jēga no tā nav. Es domāju, ka šodienas pēcpusdienas eh, temats ir ārkārtīgi būtisks nākotnē lauksaimniecībai Eiropā. Šodien jau tika teikts, ka galu galā es vienkārši gribētu apkopot ar vienu jēdzienu par eh, šīs profesijas pievilcību, atraktivitāti un tā noteikti ir ekonomiskā pievilcība. Ir jāprasa, kādēļ ir tā, ka jaunie zemnieki pelna mazāk nekā jaunie uzņēmēji citos sektoros. Īstenībā tam nekāda pamata nav. Tas ir ļoti cieši saistīts ar dzīves kvalitāti, dzīves situāciju. Es pats esmu no reģiona, kurā reizēm ir sarežģīta situācija ar lauksaimniecības ekonomiskumu. Tas ir reģions, kur īstenībā nav nekādu problēmu, ar jaunajiem lauksaimniekiem. Parasti jaunā paudze pārņēm uh, šos uh, lauksaimnes uzņēmumus, jo ir augsta dzīves kvalitāte šajos reģionos un ir arī iespējas. Ir jābūt iespējām arī strādāt ārpus lauksaimniecības, tur ir jābūt arī skolām, uh, bērndārziem, tas, kas viss, kas vajadzīgs jaunām ģimenēm. Pie tā visi pieder arī ekonomiskās izaugsmas iespējas, pie tā pieder arī tas, ka. Uh, laukos ir jāvar dzīvot tādu paškvalitāti kā pilsētā. Un es domāju, ka tas nav tikai lauksamēcies politikas uzdevums, tas ir ārkārtīgi daudzslāņēns uzdevums. Es domāju, ka tas, ko šodien eh, teica jauno eh, lauksamnieku prezidents, tā jau nav nekāda jauna prasība, ka mums vajag vairāk apmaiņas programmas eh, Erasmus arī vajadzētu lauksamniekiem. Mums patiešām vajadzētu tur rīkoties. E, es domāju, ka universitātes līmenī, e, Eiropa augstāko skolu līmenī šādas apmaiņas problēmas notiek, bet tur, kur ir kopīga politika, kopīga lausāmīsies politika, vajadzētu šādu apmaiņu arī rīkot, un tas būtu ļoti loģiski. Un tur nav nekāda atsevišķa šāda apmaiņas programma paredzēta. Noslēgumā vēl viens ieteikums, kas man patīk, ko teica jauno lauksamnieku Eh, prezidents, eh, es domāju, ka mums eh, lauksaimniecības politikā vajadzētu padomāt, kādi būtiski pasākumi varētu būt, lai varētu nodrošināt to, kā uzņēmumi tiek nodoti jaunajiem cilvēkiem. Tad kaut kādu stimulu sistēmu. Vajadzētu patiešām padomāt, vai varbūt kā pirmajā pīlārā maksājumos kaut ko varētu darīt. Es domāju, ka uzņēmumi lauksaimniecībā bieži vien netiek nodot tādēļ, jo vecākā paudze nevēlas to atdot jaunai paudzē. Es domāju, ka, ja būtu finansiāls stimuls arī pirmajā pilārā, tad varbūt tas pavērstu situāciju citā virzienā. Tas būtu būtisks pasākums, lai ar papildus būtu maksājums pirmajā pilārē, lai būtu tā kā stimulu sistēma, lai zemnieki saprastu, ka tiešām jānodot arī jaunajai paudzē ir uzņēmumi lauksaimniecības. Grazie, onorevole Dorfman. Paldies, Dorfman kungs. Ganieta kungs, lūdzu. Kalnies kundze. Padētāja kungs, Jautājums par paauģu maiņu Eiropas lauksaimniecībā ir viens no vissvarīgākajiem, jo tas visciešākajā veidā ir saistīts ar Eiropas Savienības spēju sevi pašnodrošināt ar uh, pārtiku, augstu un kvalitatīvu pārtiku. Un tāpēc tagad, kad mēs esam sākuši darbu pie uh, eh, kopējās lauksaimniecības politikas reformas, mums ir ļoti nopietni jādomā, kā šīs reformas ietverā pirmajā un otrajā pilārā mēs atrastu e, iespēju paredzēt īpašu finansējumu jauno lauksaimnieku atbalstam, kas aptvērtu visplašāko spektru, sākot no lauksaimnieku izglītības un beidzot līdz ar iespēju lauksaimniekiem e, palīdzēt ar e, e lauksaimniecības iekārtu un mm, iegādi viņu viņu saimniecībai. Otrs jautājums, par kur es gribēju runāt, ir jautājums par, lauks, par iespēju jaunajiem lauksaimniekiem iegādāties zemi. Un šeit Latvijā ir īpaša situācija, tāpēc, ka Kā jūs to ziniet, e, Latvija ir tā valsts, kur mēs saņemam vismazākos tiešos maksājumus visā Eiropā, e, un tas visciešākajā veidā ir saistīts ar kādu citu normu, kuru sarunu laikā par iestāšanos Eiropas Savienībā Latvija bija spiest pieņemt. E, Latvijā zeme ir tiesības pirkt ārvalstu pilsoņiem, uh, Tajā pašā laikā Eiropas Savienībā ir daudzas valstis, kurā ir saglabājušies ierobežojumi, kas nepār, nepieļauj lauksaimniecības zemes pārdošanu citu valstu iedzīvotājiem vai juridiskām personām. Latvijā šobrīd ir situācija, kad Latvijas lauksaimniecības zemi izpērk jaunie lauksaimnieki no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, jo viņu valstīs zeme ir pārāk dārga, lai viņi to varētu atļauties iegādāties. Kas noved pie situācijas tagad, kad eh, mums ir lauksaimnieki, kas ir ieguvuši zinām turību un vēlētos paplašināt savus zemes īpašumus, viņiem nav iespēja to darīt, un, jo īpaši sāpīgi tas skar jaunos lauksaimniekus lauksaimnieks. Un pēdējais, par ko es gribēju runāt, ir par lauksaimnieka darba, lauksaimnieka profesijas, zemnieka profesijas um, uh, prestižu sabiedrībā. Tas vēl ar vienu nav pietiekami augsts, un es domāju, ka arī Eiropas parlaments šeit varētu domāt, ko mēs varētu darīt, lai šo prestīžu paaugstinātu, lai arī citās sabiedrības grupās cilvēki novērtētu, cik ārkārtīgi svarīgi ir tas, ko dara zemnieki, lai mēs saņemtu sakoptu ainavu, lai mēs ēstu veselīgu pārtiku. Un, um, vienkārši saviem kolēģiem es gribu pastāstīt, ka es esmu nodibinājusi īpašu balvu, ko gadskārtēji piešķirs kādai no jauno zemnieku saimniecībām, kas uh, konkursu kārtībā uh, š, būs izpildījusi konkursā paredzētos nolikumus. Es aicinātu arī uh, Eiropas parlamentu domāt par to, kā mēs varētu pievērst vairāk sabiedrības uzmanību tam, cik ļoti akūta un nepieciešama problēma ir paauģu maiņa um, Eiropas lauksaimniecībā. Paldies! Grazie, onorevole Kalniete, onorevole. Paldies, Kalnies kundze. Sēberkungs lūdzu. Predsednik, Uh, včeraj uh, sem imel čas gostiti eno. Paldies priekšstādātāji par to, ka man devāt iespēju izteikties. Vakardien man bija tas gods rīkot um, jauno Slovenijas lauksaimnieku sanāksmi. Un es nācu pie secinājuma, ka viņiem ir apmēram vienas un tās pašas problēmas, un uh, tās ir ļoti līdzīgas viscaur Eiropām. Ļoti bieži sievietes un jaunie lauksaimnieki ir viss ievainojamākās grupas lauksaimniecības uh, nozarē, jo mēs zinām, ka tā nav visai pievilcīga nodar nodarbe. Runājot par pievilcību, lauksaimniecībā šī problēma ir līdzīga kā citās nozarēs. Kaut arī mēs uh, visi labi apzināmies, ka Eiropas ekonomikai Tas ir nepieciešams. Mēs visi zinām, ka lietas pašlaik mainās. Es domāju, ka lauksaimniecība vairs netiek uzskatīta par ko tādu, kas ir mazāk svarīgs. Daudzi jauni cilvēki dzīvo labāku dzīvi lauku apvedos nekā lielpilsētās. Es atceros, kad es biju vēl jauns, un ja kāds man būtu teicis, ka es būšu lauksaimnieks, es laikam būtu apvainojies. Tomēr šodien situācija ir daudz labāka. Tāpēc mums varbūt šodien ir citāds skatījums uz šīm lietām. Jebkurā gadījumā es atbalstu domas, ko jauno lauksaimnieku padomes um, priekšstādātājs pauda savā runā. Proti mums ir nepieciešama īpaša programma tāda kā Erasmus jaunajiem lauksaimniekiem. Mēs varētu domāt arī par Leonardo da Vinci un citām izglītības un apmācības programmām. Arī tiem, kuri vairs nav gados tik jauni. Tādējādi mēs varētu uzlabot lauksaimnieku stāvokli sabiedrībā. Jaunā KLP bieži ir mūsu sarunu objekts, un jaun, jaunie lauksaimnieki saka, ka viņiem arī būtu nepieciešama sava vieta šajā jaunajā politikā, un viņi ir jāiesaista attiecīgajās diskusijās. Paldies! Sēžu Gutēres, bet lūdzu. Sí, muchas gracias. Paldies. Arī es pilnībā atbalstu viedokli, ka tā ir ārkārtīgi būtiska tēma lauksamniecības nākotnē un uh, kopīgās lauksamniecības politikas nākotnē, jo runa ir par to, ka mēs uh, nodrošinām sevi ar pārtiks produktiem, un mums ir jāparaugās, vai nākotnē šīs nodrošinājums būs. Tie ir uh, lauksaimnieki, jauno lauksaimnieki, un tādēļ tā ir strateģiskas nozīmes tēma. Tas ir arī lielākā daļa Eiropas Savienības valstu būtisks jautājums, kur uh, lauksaimniecības uh, joma var būt arī jaunas nodarbinātības avots, un kur tiek padomāts, kā lauksaimniecība uh, uh, zemkopība, uh, tas var būt arī pamats uh, zaļajai lauksaimniecībai. Nu, ja mēs tagad piedzīvējam ekonomisko krīzi un uh, zinām, ka div tik daudz uh, jauno cilvēku ir zaudējuši darbu, un arī par to varētu teikt, ka tas ir ļoti svarīgs izaicinājums uh, jaunajai paudzē. Kā jau es teicu, to ļoti ir skāris bezdarbs. Vislabākā garantija uh, To teica arī eksperte un arī jauno lauksaimnieku padomes eh, priekšsēdētājs vislabākā garantija, lai cilvēki, jaunie cilvēki pārceltos uz lauku apvidu. Ir eh, šī ilgspējīgā izdzīvošanas spēja lauksaimniecībā un ilgspējīgās izredzes nopelnīt pietiekami daudz, eh, izveic uz labu infrastruktūru, labu dzīves kvalitāti, tā ir labākā garantija, lai jaunie cilvēki pārceltos uz lauksaimniecības apgabaliem, laukiem, un eh, tā būtu visspēcīga politika lauka attīstībā. Tur ir ļoti konkrēts problēmas, tādēļ mums vajadzīgi arī mērķiecīgi pasākumi, kas būtu vērsti tieši uz jauniešiem. Piemēram, eh, kredīti ar izdevīgiem procentiem pieeja zemē iespēju to nopirkt. Es domāju, ka divu politikas virzieni tur ir īpaši svarīgi. Tie var ietekmēt KLP nākotnē. Pirmkārt, atbalsts, lai nodibinātu uzņēmumus. Bija pārēja, šeit runās par pārēju no otrā pīlāra uz pirmo pīlāru. Es nezinu, vai tehniski raugoties to vispār var izdarīt, bet es jebkurā gadījumā to ļoti atbalstītu, ja šāda iespēja tiktu izvērtēta un izmantota, jo, kā jau es teicu, otrajā pīlārā tur ir runa ne tikai brīvprātīga pasākuma, bet arī obligāta pasākuma. Mēs uzklausījām noteiktus skaitļus, ko pastāstīja eksperti tāda valstis kā Vācija un Francija, kurā ir daudzi jaunie lauksaimnieki Tās ir valstis, kas sniedz lielāko palīdzību otrā pīlāra ietvaros. Tie ir apmēram 140 tūkstoši eiro, kas tiek iztērēt, lai jaunie cilvēki pārceltos uz laukiem. Un ir valstis Austram Eiropā, kurā ļoti maz naudas tiek tērēts eh, šiem mērķiem. Šī politika savā ziņā ir vēl joprojām brīvprātīga. Es domāju, ka Eiropas Savienības līdzekļu procentuālo daļu, kas ir paredzēta palīdzībai. Mēs varētu to palielināt, to nevajadzētu 50-50, bet 80-20. 80 no kopienas budžeta un 20 no dalību valsts. Domāju, ka arī svarīgi tas, lai atbalstītu jaunos cilvēkus laukos, lai būtu attiecīga izglītības politika. Pagājušos gados eh, mēs visos Eiropas Savienības politikas principos esam ieviesuši mūža izglītības koncepciju. Un es domāju, ka arī kopīgajā lauksaimniecības politikā tas ir jāņem vērā mums eh, jādomā par visiem lauksaimniekiem, ne par tikai mums nemitīgi ir jādomā par to, kā uzlabot viņu izglītību visu mūžu garumā jo tādā veidā viņi varēs uzlabot efektivitāti ekonomikā, strādāt inovatīvāk, labāk pārdot produktus tirgu un uh, nostiprināt savas uh, pozīcijas tirgu un savu uzņēmumu stabilitāti tirgu. Otrajā pīlārā ir šī koncepcija par mūža izglītību jaunās uh, KLP ietvaros. Noslēgumā arī komentārs par to, ko teica Jauno lauksamniecību padomes uh, priekšsēdētājs par eh, to, ko mēs esam piedzīvojuši pēdējos gados, man nostāja drusku skeptiska. Es domāju, ka neviena ekonomiskajā sektorā Eiropas Savienībā tas nav eh, nekur novedis eh, šī ātrāk aiziešana pensijā pie tā, ka jaunākie cilvēki ir atraduši darbu. Es nezinu, vai šā priekšlaicīgā iešana pensijā lauksaimniecībā tiešām novedīs pie tā, ka jaunie lauksaimnieki varēs nostabilizēties tirgū. Uh, Tas ir mans vienīgais iebildums, ko gribēju šeit pateikt. Citādi es pilnībā piekrītu teiktajam paldies arī abiem referentiem par uzstāšanos. Paldies, Sergio. Anjo kungs. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāj. Varbūt pirmā lieta, kas būtu jāsaka šajā kontekstā, ir tas, ka ja tiešām Eh, lauksaimniecība būs ienesīga, tad arī kāds to gribēs darīt. Bet es gribētu nodalīt eh, lauksaimniecību divās jomās. Pirmkārt, zemniecība vai uh, uh, zemes uh, ārzem apvienotajā karalistē ārzemē ir 18 tūkstoši hektāru apmēram vērtībā, un cilvēki to uzskata par investīciju. Tādēļ e, liel, e, liels atbalsts lai, tam, lai cilvēki varētu iegādāties zem, tas ir bezcerīgi. Lielākā problēma ir zemes pārmantošana Lauku mašinērija kļūst arvien lielāka un arvien mazāk laukstremnieki nepieciešami. Arvien vairāk mēs redzam tādas gadījumus, ka 4-5 lauksemnieki sametās kopā un viens no viņiem veic fizisko lauku ap, apstrādes darbu. Bet, ja jūs gūstiet tiesības eh, apstrādāt zemi, mm, eh, jā, tātad, kas attiec uz ganībām, tad uh, uh, ir tā, ka ir cilvēkam šādas ganības pieder, eh, un viņi eh, izdod savus ganības eh, ganiem, kas tur gana savus lopus, bet arī rūpējas par īpašnieku lopiem. Bet problēma ir tāda ar, ar dzīvojumām platībām lauksaimniecības zemēs Um, jo tie, kas apsaimnieko zemes, vēlas arī tur dzīvot. Apvienotā karalīste pirms 40-50 gadiem mums bija ideja, kā uh, eh, veicināt uh, jauno lauksaimnieku uh, eh, skaitu pieaugumu. To sauc par Counter Council schēmu. Uh, problēma bija tāda, ka. Uh, Patiesībā mēs nonācām trupceļā. Eh, Tās bija tāds kā pirmais solis uz kāpnēm, bet eh, nebija otrā soļa, otra pakāpiena. Eh, cilvēki iesaistīja šajā schēmā, bet tad nebija tam turpinājumu. Ja mēs gribam palīdzēt jauniem lauksemniekiem, tad nodokļu atlaides tā ir viena efektīva metode, lai cilvēki var paturēt to, ko viņi ir sapelnījuši. Apvienotā karalistē mēs esam konstatējuši, ja jūs dodat kādam uh, Eh, subsidijas par to, ka viņš tur lopus, tad tas tikai paceļ eh, lopu eh, cenas. Un tad cilvēki runā par Merkosūru sārnām, bet tādā gadījumā uh, Eh, vispār kļūs ne, eh, neienesīga eh, lopkopība Eiropas Sanībā. Paldies, nākamā būs Meginis Skundze. Thank you, Chair, and I would like to thank our... Paldies, priekšsādātāji, un es gribētu pateikties visiem šī rīta runātājiem. Mēs zinām, ka parlaments ļoti cītīgi ir lobējis šo politiku un realizējis, lobējis šo politiku. Es domāju, ka mums vajadzētu Eh, risināt eh, šīs eh, problēmas. Bet no daži jautājumi es ceru, ka lauksaimniecības pievilcība ir mainījusies, kā jau daži cilvēki minēja. Pēdējos gados šīs profesijas prestižs smagi cieta. Tomēr tagad, kad mēs saskaramies ar pārtikas trūkumu, cilvēki atkal prot novērtēt šo arodu. Es domāju, ka pievilcība ļoti bieži ir izšķirīgs eh, faktors jauniešu izvēlē. Es domāju, ka saprotama iemesla dēļ ne visi jaunieši īrijā pašlaik grib kļūt par banķieriem vai politiķiem. To mēs atstājam pašlaik malā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai lauksaimnieka profesija būtu pievilcīga. Zeme īpašumā nav problēma, kas ir viegli risināma, un es domāju, ka mums ir jānodefinē prioritātes, kādas um, ir attiecībā uz jaunajiem lauksaimniekiem. Es vairs neesmu jauna, un uh, paldies priekšsādātāji, ka jūs sakat, ka es esmu, bet uh, redziet, es vienkārši pārbaudīju, vai viņš nav aizmidzis. Es domāju, ka jaunie lauksaimnieki varētu mums izrādīties uh, kā mm, izaicinājums, kur mēs pirmajā pīlārā varētu paredzēt uh, viņiem speciāli līdzekļus. Un uh, jautājums tikai, kurā brīdī šie jaunie lauksaimnieki vairs nav jauni, vairs nepiedara šai grupai. Un tāpēc tas rada vairākus jautājumus attiecībā uz politikas maiņu. Dažu dalību valstu vidū Mm, par šādiem instrumentiem jau ir domāts. Īrijā mums eh, tika izmantotas divas schēmas, proti uzņēmē darbības uzsākšanas schēma un ah, priekšlaicīgas pensionēšanās schēma. Tomēr tas um, pašlaik šīs eh, programmas ir likvidētas saistībā ar līdzekļu apgriešanu. Es domāju, ka mums šeit ir problēma ar politikas konsekvenci. Mums uh, no vienas puses mēs aicinām jaunos lauksaimniekus iesaistīties uh, lauksaimniecībā. Un es domāju, ka tāda, ja iepriekšējiem runātām ir taisnība, tad, ja šis, šī nodarbe sola pietiekami liels ieņēmums, tad būs arī gatavība to darīt. Vēl kāds kolēģis minēja cenu svārstības, un es domāju, ka ir iespējams veikt atsevišķus pasākumus, lai veicinātu jaunu cilvēku iesaistīšanos lauksaimniecībā. Aņo kungs uh, sacīja, ka viņam nav dēlu, kas vēlētos um, iesaistīties lauksaimniecībā, tāpēc varbūt tiešām sievietēm šeit ir kāda loma. Eh, Mišel Dantēns, ala parola, Mišel. Paldies. Jā, brīnišķīgi, Mišel, tu esi lūdzu vārdu. Paldies, priekšādātāji. Vispirms gribētu atvainoties. Uh, deputātiem. Esmu tikai aizstājies šeit eh, par eh, jauno lauksaimnieku dzīvesvietu. Es domāju, ka tu varētu ar skaitli nosaukt 7% zem 35 gadiem Eiropas Savienībā. Eh, šorīt mēs dzirdējām diezgan daudz skaidrs, kad bija komisijas Mm, prezentācija par finanšu plānu, eh, bet eh, tur bija uzbrukums eh, lauksamniecības budžetam 7%. Es domāju, ka tas skaidri parāda, ka tas ir tiešām tur jārīkojas, un tas ir izaicinājums nākamajai laika periodam. Tur patiešām ir nepieciešams, lai būtu pauģu maiņa, citādi mēs varēsim ilgi runāt par to, kā Eiropa varētu nodrošināt savi ar produktiem, bet ja nebūs, kas strādā no sevis, tad mums nebūs arī nekāda rezultāta. Vēlētos uh, uzdot jautājumu. Šodienas uh, programmās lauku attīstībai mums ir vesela instrumentu palete, lai veicinātu jaunu cilvēku pārcelšanos uz laukiem. 40. lapusē dokumentā, 41. lapusē jūs redzat dažādus attēlus, kurā ir parādīts, cik lielā mērā uh, valsts izmanto šos instrumentus. Jūs redzat uh, skaitļi, budžeta uh, šeit paredzēto summas. Jūs zināt, ka tikai maz valstu ir, kas šeit uh, īsteno brīvprātīgu politiku. Varbūt mums komitē vajadzētu šeit paraucīties, kādēļ instrumenti dažviet funkcionē, bet ne visur. Un mums vajadzētu varbūt uh, paredzēt kaut kādu noteiktu piespiedu mehānismu, bet uh, otrā pilāra politika iztenot sociālā un nodokļu politika, īpašuma tiesības, uh, uzņēmumu tālāk nodošana, nākamajai paudzē, tas ir uh, uh atšķirīgi noregulēts. Tādēļ ir ļoti grūti uh, iedomāties vienot politiku, bet otrajā pilārā mums ir instrumenti, kas labāk atbilst nacionālā dalību valstu īpatnībām. Paldies, Mišel. Džangalo Skote, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! Mēs dzirdējām daudzus interesantus uh, ziņojumus un komentārus no kolēģu puses. Gribētu to visu atbalstīt, negribu atkārtoties, gribētu tikai pasvītrot, ka izglītība, sākot ar pamatskolu, ir ārkārtīgi būtiska. Es domāju, ka cilvēki, gribi dar tā, ka jau bērni tiek uh, ievadīti lauksaimniecības pasaulē, un viņiem tiek parādīts, ka lauksaimniecība ir interesanta, ka mēs visi nākam no šīs jomas. Un jāsaka, Itālijā bieži vien cilvēki to vienkārši ir aizmirsuši. Šodienas jaunatnē ir uh, dažādas intereses, un uh, mums vajadzētu tos pārliecināt uh, par lauksaimniecības labumu, kas tam netic, uh, eksperti teica, ka jaunie cilvēki dažādu iemeslu dēļ neinteresējas par lauksaimniecību, bet es domāju, ka šo interesi var arī pamodināt. Mēlos drusku parunāt par uh, problēmu, kas uh, attiecas uz uh, lauksaimnieciski izmantojamo zemju uh, atstāšanu atmatā. Un neizmantošana tas ir tādēļ, ka Uh, valstīs ir pieņemti likumi, kas veicina šādu situāciju, un uh, lauku ainavas uh, aizsardzības vārdā es arī esmu pret to, ka notiek spekulācijas ar lauksamnieciski izmantojamo zemi. Tagad mēs visi tā ceļam saules baterijas uz jumtiem, bet, vai arī vēja dzirnavas, bet uh, lauksamnieciski izmantojamās zemes, kuras ir, tām vajadzēja palikt eh, tiešām produktīvam, tieši lauksamniecībai, lai varētu saglabāt kvalitāti. Un arī tie, kuri pēc mums strādās uz šīs, šīm plasībām, platībām, šai zemē vajadzētu palikt eh, labi saglabātē. Tehnoloģijas mainās, un eh, daudzos gadījumos mums tādēļ vajadzētu arī pilsētu plānojumā veikt noteikts pasākumus. Mums uh, eh, lauksmēķiskās darbības vajadzētu saistīt ar iespēju veikt uh, pasākumus. Un uh, bieži vien nemaz netiek uh, īsti saprast, ko nozīmē, kā mazie un vidējie lauksaimniecības uzņēmumi. Eh, tiešām viņiem ir jāiztiek šajā situācijā, kaut kā jātiek galā, un viņiem nav tik labi un izdevīga situācija. Paldies! Saka, priekšādātais vēlos pabeigt tagad diskusiju. Cik ir eskrikungs? Pani wykształcenie młodych rolników na tle innych grup, bo rozumiem, że to wykształcenie za... Dargo profesor, vai jūs esat analizējuši jauno lauksaimnieku izglītību? Nē. Es saprotu, ka. Vai pašlaik mikrofons darbojas? Vai jūs esat um, paraudzījies uz um, rezultātiem, vai jaunie lauksaimnieki uzrāda labākus rezultātus? Kādas ir lauksaimnieku ģimenes, vai tās joprojām ir lielākas nekā pilsētnieku ģimenes, arī kad runājam par jauniem cilvēkiem, vai arī uh, jūs redzat būtiskas tendences jaunajiem lauksaimniekiem organizēties kooperatīvos? Mēs redzam, ka lauksaimniecībā viena no galvenajām problēmām ir organizācijas un savstarpējās saitnes trūkums. Jaunie cilvēki ļoti bieži vien manto vecākiem piederējušos lauksaimniecības uzņēmumus un fermas. mēs uh, redzam, ka ir ļoti maz cilvēku, kas šo profesiju izvēlas apzināti un, piemēram, pārceļas uz laukiem no pilsētas. Vai tā ir? Paldies, Sekariskī kungs. Un pašlaik es eh, gribētu dot vārdu mūsu ekspertam, profesorai Zavoiskai, un pēc tam arī sēža priekšsādātājiem. Lūdzu. Činkoja pēma poslovi, Europoslovi Šikarskiemu. Paldies! Es vēlētos pateikties uh, Šakjērska kungam par viņa jautājumu. Es domāju, ka jūs ļoti labi zināt uh, situāciju, kādā atrodas polijas jaunie lauksaimnieki. Kad mēs runājam par izglītību un īpaši augstāko izglītību, mēs esam ņēmuši vērā visus datus Es neizmantoju aptauju datus vai citus statistiskos datus, tomēr es sagatavoju vienkārši tabulu, kuru jūs varat atrast manā ziņojumā. Tā ir saistīta, šajā tabulā ir uz, parādīta to lauksaimnieku daļa, kuriem ir um, augstākā izglītība salīdzinājumā ar lauksaimniekiem, kuriem ir lauksaimnieciskā izglītība. Mēs, es to šeit iekļāvu viena iemesla dēļ. Mēs redzam, ka šis ir šķērslis. Lauksaimniekiem bieži vien lauksaimnieciskā izglītība ir šķērslis. Daudzi, kuri manto zemi no vecākiem, nav ieguvuši lauksaimniecisku izglītību. Un kā jau es sacīju, es devu priekšroku aptaujām. Tajā piedalījās 200 mūsu universitātes studentu. Mēs rīkojām arī diskusiju un cet, sestdien un uh, svētdien es uh, šeit runāju ar četrām grupām. Kad es uzdevu jautājumu, kuri no šiem jaunajiem cilvēkiem varēs pārņemt savu vecāku saimniecības, tad atklājās šis šķērslis Un tad es viņiem jautāju, kāpēc jūs neizvēlējāties specializāciju, kas jums dotu lauksaimniecisku izglītību. Viņi sacīja, ka vēlējās palielināt savas iespējas iegūt labu darbu, jo tad, ja viņi studētu tikai lauksaimniecību, tad viņi būtu piesaistīti tikai šim sektoram. Savukārt, ja viņi būtu izvēlējušies citu izglītību, tad būtu vieglāk atrast darbu citās nozarēs. Tā bija visizplatītākā atbilde uz manu jautājumu. Jautājums par to, vai šīs eh, saimniecības tiek labāk eh, pārvaldītas, es nezinu, tas ir grūti atbildams jautājums, jo es neesmu ar to nodarbojusies, tomēr es domāju, ka to būtu, ņemts, eh, būtu vērts ņemt vērā. Par asociāciju un kooperāciju veidošanu man ir bail, ka es neredzu šādas tendences Polijā mums ir salīdzinoši grūta pieredze bijusi, kas attiecās uz kooperatīviem un fermeru grupām. Jā, jaunie dinamiskie lauksaimnieki veido šādas ražotāju apvienības, šādas kooperatīvas. Tomēr, ja es eh, jums parādītu ciemu, no kura nāku es, Un, ja es tur pajautātu lauksaimniekiem, vai viņi vēlas apvienoties kooperatīvos, viņi teiktu nē. Situācija vairumā reģionu ir tāda, ka ražošanas struktūra ir tik diferenciēta, ka tas nav iespējams. Daži lauksaimnieki ražo pilnīgi visu, citi neražo neko un izmanto tikai subsīdijas. Tāpēc eh, kooperēties viena konkrēta produkta ražošanai būtu ārkārtīgi grūti. Uh, viņi varētu kooperēties nevis kā ražotāji, bet kā jauni lauksaimnieki, kas darbojas lauksaimniecības sektorā. Līdzīgi ir ar soci sociologiem. Mēs redzam, ka jaunu cilvēku politiskā aktivitāte ir ļoti zēma par nelaimi. Ja būtu paredzētas atsevišķas ES programmas un rīcības plāna izklaides iespēja piedāvāšanai lauka reģionos, atbalsts uh, līderiem, tad tas varbūt uh, spēlētu kādu lomu. Tomēr tad, ja mēs runājam par kustību no, par pārcelšanos no lielpilsētām uz laukiem, tad es jau atbildēšu šo jautājumu. Es nevaru ģeneralizēt uh, šīs aptājas rezultātus, tomēr es uzskatu, ka bakalaura vai maģistra programmu studenti, kas studē lielpilsētās, nav interesēti pārcelties uz lauku reģioniem. Pat vēl vairāk viņi saka, kāpēc tad mums būtu jāpārvācas uz laukiem. Lauksaimnieku bērni taču var dzīvot laukos mēs redzam, ka pastāv variants, ka lauku bērni, meklējot labākas dzīves iespējas, pārceļas uz pilsētu, bet ne otrādāk. Varbūt tomēr būtu iespējams pārcelties no pilsētas uz, uz laukiem. Tas uh, noteikti ietekmētu dzīves uh, līmeni. Protams, šie cilvēki ir jauni, viņi ir studenti un daži no viņiem arī strādā, jo daudzi no viņiem studē vakara vai neklātienes grupās. Tomēr viņiem visiem ir svarīgi sociāli jautājumi, izklaide, sociālie kontakti un tā tālāk, no kuriem viņi nav gatavi atteikties. Es domāju, ka arī nauda nemainīs šo situāciju. Vienīgā lieta, uh, kas um, tika jau vairāk kārt pieminēta, ir tas, ka mums ir jāsāk no pašiem sākumiem, no pirmajām izglītības pakāpēm, veicinot uh, sapratni par lauksaimniecību jau sākumskolā. Daudzi uzskata, ka lauksaimnieki ir neizglītoti un viņiem šai profesijai ir zems, zems prestižs. Tāpēc mums vajadzētu izglītot ne tikai lauksaimnieks, bet arī līderus un uh, visus pārējos. Es būtībā laikam esmu atbildējis uz šo jautājumu. Paldies! Ļoti labi. Es uh, tagad došu iespēju uh, dažas minūtes arī atbildēt uz um, Jorisam Bākiem uzdotiem jautājumiem. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, ir ārkārtīgi jauki būt šeit klāt un uzklausīt visus šos komentārus un jautājumus. Eiropas parlamenta deputāti šo situāciju nodevē kā satraucošu vai vismaz tādu, kur būtu jārīkojas. Tas tikai pasvītro manu domu, ka mēs Eiropas parlamentu redzam kā partneri, lai risinātu Eiropas jauno lauksaimnieku problēmas. Tarabēlas kungs uh, uzsvēra mm, uh, cēnu svārstīgumu jautājumu. Protams, tas ir ļoti svarīgs aspekts, arī Magīneses kundze to pašu pieminēja, un par šo jautājumu ir jārunā. Uh, Šodien mēs runājam par jauno lauksaimnieku problēmām, tomēr es jūs, jums varu apliecināt, ka savos semināros mēs runājam par tirgus svārstībām un uh, ir nepieciešami pasākumi, kas risinātu šo problēmu. Varbūt nākamreiz es varētu vairāk pastāstīt par atbalsta pasākumiem lauksaimniecības uh, uzņēmuma dibināšanai Izskanēja komentāri par to, ka jāveicina informētība sākot jau no pirmajiem izglītības līmeņiem. Tāpēc es domāju, ka mums būtu jāparedz šie zināšanu voucheri jeb uh, certifikāti, kā arī Erasmus programma īpaši jaunajiem lauksaimniekiem, lai viņi varētu doties uz ārvalstīm un izpētīt situāciju tur. Es redzu, ka lauksaimnieku situācija Eiropā ir visai atšķirīga. Nikolesko kungs pieminēja faktu, ka aktīviem jārisina jautājums par aktīvajiem lauksaimniekiem, un arī tā ir problēma, kuru mēs uzsveram. Kāds pieminēja lauksaimnieka profesijas prestižu. Es jums varu apliecināt, ka to organizāciju dalībnieki, kurus mēs pārstāvam Eiropā, ir eh, ļoti interesēti un entuziastiski par savu profesiju. Viņi saprot eh, šīs profesijas skaistumu un viņi mēģina to dažādos veidos popularizēt. Tomēr šeit vēl ir nepieciešams veikt papildu darbu, ziņu paziņojums par KLP būtu, paziņojumā par KLP būtu jāiekļauj arī KLP nākotne. Kalnietis kundze savā runā uzsvēra pirmo, pirmā pīlāra nozīmi un daži to apšaubīja Magīneses kundze arī runāja par šo specifisko finanšu instrumentu. Pašlaik mēs pētam iespējas, vai to būtu iespējams ieviest, un iespējams, ka vēlāk mēs varētu sniegt vairāk detaļu par gadiem, par atbalsta apjomu un citas, citas detaļas. Es domāju, ka vairāk vai mazāk tas arī būtu viss. Paldies par jūsu jautājumiem un paldies priekšsādātājiem. Labi. Paldies. Un pāriesim pie nākamā punkta darba kārtībā, bet vēlos vēlreiz pateikties Eiropas jauno lauksaimnieku padomes priekšsādātājiem Bakis kungam un profesorai. Zavaiskai. Pēc tam, kad uh, izgāzās sarunas par 2011. gada budžetu, mums nācās konstatēt, ka budžeta izpildes apstiprināšana var kļūt par problēmu, ja mēs drīz tam neatradīsim risinājumu. Tāpēc es vēlētos lūgt Magīneses kundzei pakomentēt sarunu rezultātus un tad lūgt komisiju ārkārtīgi rūpīgi izvērtēt nākamā gada budžeta projektu un priekšlikums, kas saistīti ar lauksaimniecību. Paldies priekšsēdētājiem! Es domāju, ka jūs pēdējie komentāri par komen komisijas eh, analīzi par budžetu projektu ir ārkārtīgi būtiski. Es, es gribētu kolēģis palikt. Es gribētu arī aicināt. Uh, kolēģis rūpīgi sekot tam, kas tālāk notiks. Kā referenta aicinu jūs uh, man atbalstīt. Esmu dzirdējis aicinājums uh, um, par to, ka uh, padomē un komisijai ir jāapdara skaidrs, uh, cik sarežģīts ir stāvoklis lauksaimniecību, man vajadzīgs jūs atbalsts. Dabat, debats par budžeta uh, mm, izgāzās, un vairāk ir politiski nekā eh, finanšu eh, jautājumi, bet tagad ir, mēs esam nākamā budžetas uh, saruna raundā. Parlaments ir piekritis padomas pieprasījumam, lai palielinājums mm, nebūtu lielāks par mazliet mazāk kā 3%. Sākumā mēs gribējām lielāku palielinājumu. Tagad kopumā ir prasību, un komisija ir prasījusi eh, projektu izstrādāt, par 4 miljardiem samazināt budžetu, un vien eh, trešdaļa tā tad eh, katrs sektors būtu jāsamazina. Arī otrā, otrais, otrā iedaļa, pa ko mēs te runājam, un ir implikācijas lauku politikai un maksājumiem un Ja ir labas ziņas, tad tās ir ļoti nelielas, bet pozitīvajā ziņā ir tā, ka desmit uh, miljonu pielikt klāt uh, piena izdalīšanas uh, pasākumiem skolā uh, ir arī šur tad citur, piemēram, Life Plus programmai uh, vairāk līdzekļu. Mums joprojām jautājums par uh, par 200 miljonu clearance of accounts jautājumu. Tas jautājums paliek eh, karājumies gaisā. Jo vairāk jūs ziniet par budžetu, jo mazāk jūs saprotiet, kā tas darbojas, gribu teikt tā. Un eh, man ir diezgan bēdīgi to teikt, eh, vairāk nekā es dusmotos par to, Mēs tiešām gribētu no komisijas skaidri saprast, kā e, lauksaimniecības komitejas locekļi, kā šīs budžets ietekmēs ne tikai globālā ziņā, bet arī ļoti reāli dalībvalsts un e, lauksaimnieks un laukiedzīvotājs. Es saprotu, ka vienotam e, lauksaimniecības platību maksājumam nav apdraudējums, bet komisijas cer to reiz apstiprināt. Es uh, e, atkārtoju savas bažas par uh, subsīdijām. Uh, un es saviem kolēģiem parlamentā to sacījus, un viņi to saprat, bet daudz dalībvalsts tikai neizmantojot lauka attīstības budžetu, bet, godīgi sakot, iemesls, kāpēc tiek apdraudēts uh, uh, tā kā ar cirvi uh, uh, lauka reģiona budžets, ir tāds, ka šeit var tehniski viegli nogriezt līdzekļus. Tā tad nav nekāda priecīga ziņa eh, Ziemassvētkiem tuvojoties, bet es domāju, ka jums ir jāzina, jāsauc lietas vārdā. Mēs smagi, mēs, mēs cīnījāmies ar visiem spēkiem, gan es, gan Laviekungs, un kā jau sacīju, mēs saņem atbalstu, bet tur, kur bija finansējuma trūkums, līdzekļu trūkums, tur nu, mēs esam atdūrušies kā pret sienu. Un es ļoti gribētu no komisijas skaidrību saņemt, piemēram, par clearance of accounts, par ienākumiem, kas tagad ir uz 140 miljoniem eh, pieaugumu, it kā ir paredzēts, kā tas nākas. Esmu to censies pētīt, bet neesmu tik uzskatībā, kā, no kurienes šādi skaitļi. Es ceru, ka komisijas eksperti palīdzēs mums to saprast. Gal galā man šķiet, ka bija politiskā prioritāte ITER projektu finansēt, un man šķiet, un komisija varbūt cerams to precizēs, ka e, nākamā gada lauksaimniecības budžets tiks izmantots šim mērķim, un komiteja jau ilgu laiku ir nobežījusies par to, tāpēc kā lauksaimniecības budžets, tāpēc, ka tas ļoti redzams, kļūst par ienākumu daļu citām budžeta uh, e, pozīcijām. Uh, Un par, tas mums ir, par to mums jābūt skaidriem ne tikai raugoties uz nākamo gadu, bet kad raugamies uz finanšu, daudzgadu finanšu plānu pēc 2013. gada. Es domāju, ka tik daudz sacīšu no savas puses priekšsēdi. Um, man šķiet, ka ir tāda vēlme tomēr panākt vienošanos par budžetu līdz gada beigām. Uh, Un varbūt beigās jāapsaka, ka līdzinējās nespēja vienoties novedīs pie 1.12. daļas procedūras. Tas ietekmēs uh, cash flow lauksaimniekiem uh, tekošos ienākumus un Lauk eh, saimniecības komiteja, diemžēl, šeit ir maz priecīgi ziņa. Eh, kaut būtu bijis citādi, bet tur nu neko nevar darīt. Paldies, Maireda. Es vēlos kolēģiem vērst uzmanību uz tādu lietu. Megines kundzes priekšēslētais jautājums ļoti svarīgs. Un tagad došu vārdu kolēģim Lavijam, pēc tam dzirdēsim uh, kas mums būs sakāms direktoram Lango. Mums ir jāsaprot ne tikai īstermiņa sekas šīm budžeta diskusijām, bet arī jāsaprot, kādā noskaņojumā darba noskaņojumā eh, šī lēma paņākt. Kad mēs dzirdējām no komisāra Čalos preskonferencē vakardien, ar kurā bija pārstāvēta visa grupa deputāti, mēs sapratām, ka šī komiteja nebūs neapstiprinās nevienu likumdošanas tekstu, kas pat labam tiek gatavots, ja mēs nezināsim, nebūs mums skaidrības par savu budžetu, bet es domāju, mums visiem jābūt vienotiem par to. Paldies, Megines kundz, tagad dosim vārdu doktoram Meg Lavijam, un pēc tam dzirdēsim Longo. E... Paldies, priekšādētāji. Gribētu sniegt vēl tikai divas informācijas. Pēc tam, ko teica kolēģe Magines kundze, pilnīgi pamatoti. Pirmkārt, padome šajā diskusijā par 2011. gada budžetu kā uz Eiropas krīzes reakciju lūdza, lai maksājumi tagad tiktu noteikti uz tādu kā robežvērtību par 2010 2,0%. 2,9% vienlaikus lai tie būtu ne tikai kā maksājumi, bet kā apropriācijas, lai eh, tas būtu paaugstināts. Tehniski raugoties, tur būs problēma. Un faktiski eh, tas varētu izrādīt tehnisku blokādu starp šiem diviem uh, budžeta sadaļām. Mazāk saistība ar maksājumiem, mazāk apropriācija, tas var novest pie tā, ka arī citās jomās maksājums samazināsies un ne jau visās sadaļās ir iespējams palielināt saistības, ja abas sadaļas tiek nodalīts vien no otras. Gribētu arī uh, lūgt komisijai paskaidrojumu par ceļu, kas uh, novedīs pie budžeta pieņemšanas. Mēs kā tādu, tādu pātrināto procedūru esam nodefinējuši un līdz uh, gada beigām to visu vajadzētu pabeigt. Rīt un parīt budžeta komiteja pārbaudīs uh, budžeta plānu 2011. gadam. Komisija to tikko kā ir uh, sagatavojusi. Un būtībā, kas attiec uz skaitļiem, ir vienotība, bet kas attiec uz politiskajām prioritātēm, uz elastībumu un tādiem jātēm ar to vajadzētu vēl saskaņot starp atsevišķām partijām un padomē vajadzētu izteikties par jautājumu, kādas prioritātes uh, būs, kāda elastība būs. Skaitļos ir redzams, ka ir samazinājums otrajā sadaļā, otrajā komisijas budžeta priekšlikumā. Tur ir runa par lauku attīstību. Mans jautājums komisijai. Kā tas ietekmēs, kā šis samazinājums ietekmēs maksājumus lauku attīstības ietvaros dalību valstīs. Paldies par šo punktu. Eh, Delongo kungam vārds, lūdzu. Paldies priekšēdētāji. Cienījamie deputāti. Es eh, gribētu teikt paldies par iespēju šeit eh, piedalīties šajās debatēs. Galvenokārt gribu jums teikt, ka esmu arī nobažies tāpat kā jūs par to, ka sarunas starp padomi un parlamentu par 2011. gada budžetu nav izdevušās. Tas tiešām izraisa bažas. Un tas ir tāds ļoti nedrošs scenārijs, nedrošs plāns, kas ir mūsu priekšā. Un um, droši vien, ka mums radīsies pamatīgas problēmas, kas daļēji jau ir arī paredzētas. Īpaši problēmas, kas uh, nākamā gada pirmajos mēnešos parādīsies. Es eh, īpašu uzmanību vēlētos pievērst šim aspektam, bet vienlaikus es gribētu arī tam visam piešķirt pozitīvu raksturu, kas attiec uz jauno budžetu, uz jauno priekšlikumu 2011. gadam. 26. novembrī to arī aviekungs teica, bija lielas debates un pārdomas, un mēs ceram, ka jau drīz izdosies situācija noregulēt. Mēs ceram, ka vēl pirms gada beigām mēs uh, varēsim pieņemt budžetu. Nu, labi, tagad uh, pie šī notikuma norises plāna. Vēlētos atgriezties. Tas izskatās šādi šī pagaidu 12. daļa. Tas praktiski nozīmē budžeta ierobežojumu, un tas varētu novest pie tā, ka lauksamniecības politikas īstenošana, KLP politikas īstenošana dažos pasākumus tiks ierobežota, bet es gribētu jūs tomēr nomierināt. Kas attiecas uz tirgus izredzēm, es domāju, ka pagaidu 12. daļas izmantošana novedīs pie tā, ka radīsies e, īpašas noteikts problēmas jo šie pasākumi sadalīsies gada gaitā un samērā viendabīgi, bet no otras puses situācija tāda, kas attiec uz tiešajiem atbalsta maksājumiem, tur ir ļoti spēcīga koncentrācija. Jau pirmajās mēneša dienās, jau janvāra sākumā būs jāmaksā naudu atpakaļ dalību valstīm. Un gribētu atgādināt šai sakarā, ka šim gadam 11 dalību valstis ir saņēmušas atļauju uh, maksāt avansa maksājumus līdz 50% no atbalsta maksājumiem. Tas nozīmē, ka jau janvārī, pašās pirmajās janvāra dienās, mums būs deficīts, resursu deficīts, lai mēs uh, uh dalībvalstīm varētu izmaksāt šos atpakaļmaksājumus, bet šī situācija var vēl paplašināties uz visām 27 dalībvalstīm februāra pirmajās dienās. Nu, tikai tā, lai aprakstītu situāciju un saprastu, kāda mēroga šīs problēmas ir un lai mums būtu skaidrs skaļķi. 6700 miljonu eiro sadalās starp pirmo un otro 12. daļu. Tur būs apmēram 31 miljārdi eiro kā summa. Tas patiešām ir uh, ļoti daudz, tā sarežģīta situācija ne tikai mums, bet mums arī dalībvalstīm. Un, protams, arī uh, dalībvalstu kasei. Un, uh, protams, tas uh, samazinās līdzekļus, un tas var izraisīt krīzi, jo dalībvalstis var nonākt uh, smagā krīze, kas attiec uz lauku attīstību. Šai problēmai varbūt pirmās trīs mēnešos tur tas neparēdīsies, bet ilglaicīgi raugoties arī tur situācija būs samērā nedroša. Vēl kaut kas, ko vēlējos pateikt, lai pabeigtu nopaļot šo pirmo daļu manā izklāstā. Mēs patiešām ceram, ka šī situācija varēs tikt ātri pārvarēta ka katrs patiešām varēs ar atbildību rīkoties. Un uh, to komisija arī tiešām dara, izstrādājot šo budžeta priekšlikumu, šo jauno budžeta priekšlikumu. Mēs ceram, ka tas uh, neradīs sliktāku situāciju lauksaimniekiem, jo lauksaimniekiem noteikti ir jābūt drošiem, ka maksājumi būs. Un arī dalība valstis varētu būt tā, ka tā arī valstīm radīsies liels problēmas. Priekšādēļ kungs. Vēlos tagad runāt lielos vilcienos par jaunā budžeta būtisko, lai pabeigtu savu izklāstu. Kas šajā jaunajā priekšlikumā ir? Tur ir korektūras. Jau pirmajā projektā bija 2011. gadā un ir arī kompromisa priekšlikumi izstrādāti. Šajā samierināšanās procedūrā. Viena būtiska atšķirība ir palielinājums. 200 miljonu eiro. Attiecībā šo procedūru clearance of accounts, tad kontu izlīdzinājums negatīvi izdevumi, kas izraisīs tādu rezultātu, ka līdzekļi samazināsies. Šai budžeta sadaļai nāca uh, priekšlikums no padomes par komisijas priekšlikumu visaugstākās procentu likme vai visaugstākā maksimālā robeža paaugstināšanai izdevumiem 2010. gadam. Tur, diemžēl, bija vēl viens samazinājums, un tur tika samazināts summas, kas bija paredzētas lauku attīstībai apmēram 814 miljoni. To arī Megenes kundze jau arī pieminēja. Bet mēs ceram, ka arī šis priekšlikums eh, tiks pieņems, ka tur būs paziņojums. Mēs to darījām, lai šo samazinājumu paskaidrotu. Un ir svarīgi, lai budžeta iestāde to visu apstiprinātu un atbalstītu, un būtu svarīgi, lai lauku attīstību, no, nu, lai pret to varētu būt cita attieksme, lai to varētu citādāk risināt. Gribētu to pabeigt savu izklāstu, un uh, mana kolēģe Barkmanas kundze uh, detalizēti runās par atsevišķiem skaitļiem, bet pavisam īsi. Jo daļa no jautājumi jau tika eh, izklāstīti arī vēl citos komentāros. So been, uh, some, some regards, uh, revenue, which, uh... Jā, liels paldies eh, par ienā, ieņēmumiem. Ir bijušas uh, plašas diskusijas, un ļaujiet man paskaidrot. Es nepiekrītu tam, ka jo vairāk jūs uzzinat par budžetu, jo sarežģītāk tas izskatās, kā to teica Magīnesas kundze. Es domāju, ka tas ir diezgan saprotam, bet, protams, ka tas ir mans darbs kas attiecās uz ieņēmumiem. Jūs eh, zinat, ka komisijas priekšlikumā pašlaik ir um, priekšlikums pārnest 540 miljonus no iepriekšējā gada budžeta, vairāk nekā 200 jau ir paredzēti komisijas priekšlikumā, un pārējie 130 eh, miljoni nāk no tā, ka komisija ir labojusi savu budžeta grozījumus. Mēs atgriezāmies pie 130 miljoniem kredītā, un komisija pašlaik ir ierosinājusi neatgriezties pie šīs summas. Tā kļūst pieejama, un tas nozīmē, ka mums paliek vairāk piešķirto līdzekļu, kurus mēs varam pārnest uz 2011. gadu. Daudzi cilvēki jautā par ITER. Pagājušā nedēļā Koreper tika panākts, panākta vienošanās, ka ITER projektam tiek piešķirts 1,3 uh, miljardu eiro liels uh, finansējums. 456 uh, miljoni tiek paredzēti no neparedzētiem gadījumiem, kas netika izmantoti 2010. gadā, un es varu uh, jums um, pateikt, ka tie arī netiks izmantot, jo lauksaimniecības gads beidzās 15. oktobrī. Vairāk nekā 100 miljoni tiks um, ņemti no tā, ka mēs um, nepiešķirtos ienākums pārceļam uz 2011. gadu. Līdz ar to mēs jums uh, lūksim mazāku kredītu augļiem un dārzeņiem. Līdz ar to 2011. gadā lielāks kļūst, um, lielāk kļūst uh, pozīcija neparedzētajiem izdevumiem. Un, un tas nozīmē, ka 69 miljoni tikai tiks izmantoti ITER projektam no lauksaimniecības budžeta. Es gribēju uzsvērt, ka daži cilvēki šeit eh, runāja par lauku attīstību. Uh, Pilnīgi pareizi. Mēs 2010. gadā iztērējām mazāku summu nekā budžetā bija paredzēts. Tomēr mēs dalību valstīm izmaksājām par 35% vairāk līdzekļu nekā 2004. un 2009. gadā. Tagad ir paredzēts pieaugums, un tas nozīmē, ka komisija sam saka, ka tad, ja mums būs nepieciešama papildus nauda, mēs uh, griezīsimies uh, pie jums. Lielas paldies, priekšsādātāji! Paldies Longo kungam arī. Paldies. Gribētu tagad teikt, ka mēs, protams, tas bažas paliek, bet uh, mēs šodien varam pabeigt uh, šos eh, jautājumus, un 5. un 6. punktu mēs ņemsim kopā. Tur ir runa par grozījumu izdarīšanu padomas regulā, ar ko paredz kopējais noteikums par tieši atbalstu schēmām lauksaimniekiem. Tas ir 5. un 6. punkts darba kārtībā. Tur runa ir par komitoloģijas procedūru, tur ir runa par eh, tiesību normu piemērošanu, lai pielāgotu Lisabonas līgumam. Gribētu tagad dot vārdu Mugēs kundzē, uh, eh, Mugēs kungam. Atvainojos, viņš ir direktors ģenerāldirektoram Agri. Viņš izteiksies par loģiku, ko komisija ir paredzējusi un kur tā īsteno, lai pielāgotu tiesību aktus eh, tieši atbalsta schēmām. Tur ir divi likumdošanas priekšlikumi. Tas ir sākums eh, veselai virknē no 48 likumdošanas priekšlikumiem, ar kuriem mēs nākamajos mēnešos eh, nodarbosimies, kas būs, lai veiktu šos tiesību aktu pielāgošanu. Uh, Uh, Lisabonas līguma, lai to visu pabeigtu, gribētu atgādināt, ka tiesību uh, normu pielāgošana lauksaimniecībā parlamentam ir ārkārtīgi būtiska joma, jo šeit runa ir par mūsu komitejas ietekmi uz uh, lauksaimniecības politikas īstenošanu. Es šeit īpaši runāju par tiem tiesību aktiem, uh, ar kuriem šodien lauksaimniecības eh, likumdošana tiek īstenota. Un šodien vēl parlaments vēl nevar īstenot savu svaru, savu nozīmi. Lauksaimniecības sektorā viena liela daļa no par to, kas, eh, kas nosaka procedūru 99. lēmuma 4. punktā pielāgošanā visi tiesība akti ir jāpārbauda, lai varētu īstenošanas aktus uh, uh, pārbaudīt saskaņā ar Lisabonas līguma jauniem nosacījumiem. Mums ir jāpārbauda, vai tā ir, tās ir deleģētās tiesības pēc 290. panta Lisabonas uh, panta vai pēc 291. panta īstenošanas darbības deleģētajiem tiesību aktiem ir tā, ka parlamentam ir atsevišķas kontrolas pilnvaras, kamēr padomē ir par iztenošanas darbībām šiem kompetencēm, un mums parlamentam savukārt ir ierobežotāks. Tas vienkārši tā, tā paskaidrot. Gribētu teikt paldies komisijai un īpaši komisāram Čalas kungam par to, ka viņš šo svarīgo plānu uh, pielāgošanu, eh, ka viņš reiz ķēries klāt šai lietai. Paldies, tagad vārds Mogēla kungam. Un eh, jūs tādu varēsiet eh, uzstāties, un tur būs arī slaidu, ko apskatīties lūdzu. Tagad jums vārds. Paldies priekšsēd, godātā deputāta, esmu ļoti pateicīgs par šo iespēju stādīt priekšā metodoloģiju un principus, kurus komisija ir izmantojusi sagatavojat priešlikumus, kas jums tagad ir uz galda. Kā jau priekšsēdus un nu pats sacīja, abi tiesība akti attiecas uz regulu 73.4.2002 par tiešiem maksājumiem un regulu 16.8.2005 par lauka reģionu attīstību. Ir divi dažādi jautājumi sakarā šiem priekšlikumiem. Pirmais ir tas, ka tie domāti, lai pielāgot esošo likumdošanu jaunajām Lisabonas līguma prasībām attiecībā uz transponēšanu. Otrkārt, ievieš vienkāršošanas pasākumu kopumu likumdošanā, pie kuriem komisija ir ilgāk laika strādājusi. Tātad institucionālais un arī saturiskais aspekts. Es tagad izteikšu dažus komentārus par institucionālo pusi. Man kolēģi, kas arī šeit zālē Eh, papildinās mans skaidrojums. Eh, runājot vēl par vienkāršošanu. Tagad ievada. Ievads neliels. Kas tad īsti mainās pirms Lisabons? Komisija regulāri tika pilnvarot pam, eh, tādos parastos likumdošanas aktos, izstrādāt Eh, implementējuši eh, likumdošanu, eh, senāk to sauc par detalizētiem noteikumiem vai detailed rules angliski, un komisija strādāja uz komitoloģijas procedūras pamata, un parlaments nebija iesaistīts šajā procedūrā. Tā bija pirms Lisabonas. Tagad ar Lisabonas līgumu ir notikušas būtiskas izmaiņas. Tagad E, komisijai var tikt pilnvarota pieņemt deleģēts tiesību akts, otrkārt e, implementējušas tiesību akts. Kas attiec uz deleģētiem tiesību aktiem, kā jau nu pats priekšsēdus norādīja, Eiropas parlaments būs iesaistīts, tam būs uzraudzības tiesības tieši tādas pašas kā padomē. Kas attiec uz implementojušiem tiesību aktiem, e, tad ir runa par dalību valstu implementē šiem tiesību aktiem. Vispirms tātad tā ir dalība valsts arī atbildība. Un tagad paraudzīsimies uz konkrētiem tiesību aktiem. Ko, kas ir sacīts 290. pantā? Tur teikts, ka principā komisija var tikt deleģēts pilnvars vispārīgas nozīmes ne, likumdošanas aktus izdot, kas papildina um, spēkā esošos tiesību aktus. Tā ir lūk deleģēto tiesību aktu e, definīcija, un 295. pantā ir papildu skaidrojumi par e, deleģēto tiesību aktu e, saturu, un tur teica, ka būtiskie jautājumi ir jārisina likuma došanas normas ietvaros, pa kur lēma likumdevējs. 290. pantā ir arī precizētas parlamenta un padomis uzraudzības tiesības. Pirmkārt, tas ir uh, deleģētā tiesības akta atsaukšana. Otrakārt, uh, eh, tiesība iebilst pret komisijas pieņemtiem tiesību aktiem. Šie akti var nevar stāties spēkā, pirms šīs periods, uh, iebilduma vai veto periods ir pagājis. Un gal galā deleģēta tiesība akti ir kā tādi arī jānosauc uh, tiesība akta virsrakstā. Kas attiec uz implementējošiem tiesību aktiem mazliet savādāka situācija. Līgumā ir sacīts, ka dalību valstīm ir jāpieņem vispasāk nacionāla tiesība akti, kas ir nepieciešami, lai implementētu uh, ties, ēst tiesību nomu. Protams, tas attiec arī uz uh, lauksaimniecības jomu. Un kas attiec uz uzraudzību, šeit ir uh, arī komisijai iespēja pieņemt implementējošu tisību aktus, ja ir nepieciešams uh, nodrošināt pilnīgi vienveidīgu tiesību uh, normu uh, visā Eiropas saimnībā. Kas attiecas par uh, dalībvalstu uzraudzības uh, tiesībām, tās nav konkretizētas līgumā, bet uh, tie, tās tiks konkretizētas likumdošanas normā, pa ko vēl tagad tiek, uh, pie kuras tagad tiek strādāts priekšsēdus. Uz to norādīt, tā būs tāda jaunā komitoloģijas likumdošana. Un atkal uzsveru, ka uh, uh deleģētiem tiesību aktiem kā tādiem arī jābūt nosauktiem virsrakstā. Tagad pēc šī ievada E, kur, kāda veida grozījums tad mēs esam tagad ierosinājuši? Grozījuma mērķis ir dot likumdevējām visas iespējas un tiesības, kuras e, Lisabonas līgums paredz attiecībā uz dējātiem tiesību aktiem. Tātad parlamentam un padomēji vajadzētu būt iespējām e, īstenot savus līgumiskās tiesības. Un kā jau es sacīju sākumā, uh, jums ir divi priešlikumi, kā pielāgot tātad mm, šīs divas regu, eh, regulas 73 šķērsvītra 2009 un 1698 šķērsvītra 2005 būs vēl eh, citas, eh, citi regulu pielāgojumi attiecībā uz organisko ražošanu un daudz citu Kopumā, kā jau priekšsēdus norādīja, mēs uh, gatavojamies sagatavot kādus 50 uh, grozījums, varbūt, ka būs ar nu, nedaudz mazāks skaits, jo mēs esam konstatējuši, ka dažās jomās, piemēram, starptautiskā attiecību jomā, tas arī varētu nebūt nepieciešams. Eh, kādi ir uh, pielāgošanas Līsabonas līgumam principi? Pirmkārt, tātad mēs pielāgojam uh, esošo likumdošanu Lisabons līguma prasībām. Mēs tātad komisijai ne, e, nepiešķiram papildu pilnvaru, to es gribētu ļoti uzsvērt. Mūsu priekšlikumos tas nav paredzēts. Vienīgais mērķis ir paplašināt esošās komisijas e, pilnvaras, kā tās ir jau tagad ietverts likumdošanas normās, attiecībā uz visu tiesību aktu pamatīgu inventarizācijas pamata, kas ir implementējošie tiesību akti. Tātad mēs gribam izvairīties no situācijas, ka šajā pielāgošanas procesā Lisbonas līgumam vajadzībām mēs aizmirst kādas tiesību naktas, kur būtu jāpielāgo. Esošās komisijas pilnvaras tātad būtu jādala diliģēt, deleģētajās pilnvarās un implementēšanas pilnvarās. Un šis nodalījums ir vienmēr ļoti rūpīgi jāievēro, kā to līgas mans līgums paredz. Kādas kriterijas esam izmantojuši šajā darbā, kā jau jūs redzējāt? Eh, šeit mēs skatījāmies, kāds ir 290. pānta teksts, un tas nosaka, ka deleģētiem tiesību aktiem jābūt eh, kvāzī likumdošanas aktiem. Tātad tie, vis, eh, tie ir vispārīgas nozīmes, un tie papildina tiesību aktus. No otras puses, tiem ir tāda izpildu tie pēc būtības ir izpildu, eh, izpildu normas un tie papildina dalībvalstī esošo likumdošanu. Tas nozīmē, ka 219. pants um, skār eh, eh, lietas būtību, bet 291. skār um, implementāciju dalībvalstīs. Kā šīs divas tiesību kategorijas tagad savietot. Pirmkārt, ir divas situācijas, kur var skaidri nodalīt. Neapšaubām deleģētie tiesību akti ir vispārīgas nozīmes tiesību akti, kas formāli groza esošo uh, likumdošanu. Piemēram, komisijai ir tiesības uh, padomas regulu pielikumus grozīt ja, e, šie, e, ja tas ir skaidri pateikts konkrētajā likumdošanas aktā jau iepriekš paredzēts. Taču implementējošie tiesību akti ir e, tādi, kuri nav vispārīgi piemērojami. Piemēram, lauku reģionu attīstības programmu apstiprinājums, tas ir dalībvalsts ziņā vai arī clearance of accounts kas arī ir dalība valsts ziņā. Sarežģītāk ir tad, ja mēs runājam par visiem citiem vispārīgas nozīmes tiesību aktiem, vispārīgās piemērojumības, jo tie var būt deleģētie tiesību akti, vai tie varētu arī būt implementējušie tiesību akti. Tie varētu papildināt esošo likumdošanu, vai arī tie varētu būt nepieciešami, lai dalību valstīs uh, notikta uh, Eh, vie, vienveidīgā tiesība akta piemērošana, vienāda visās dalībvalstīs tātad. Kā mēs varam šīs divas kategorijas pietiekoši skaidri nodalīt? Pirmkārt, mēs uzskatām, ka mums būtu jāskatās konkrētā tiesība aktā, nu, gravitācijas centra, kā mēs to devām, center of gravity vai uzsvar. Eh, tātad, um, Deleģēti tiesība akti ir tādi, e, kas ir e, vispārīgas piemērojamības, bet kur e, otra, otra kategorija ir tā, kur dalībvalsts piemēro kaut kādas tiesība akts. Nu, minēšu dažus piemērus nu, deleģēta tiesība akta šajā nozīmē ir, piemēram, tiesība aktu kur ir izklāstīti papildinoši uh, eh, mm, priekšnoteikumi, lai lauksaimnieki varētu saņemt, piemēram, atbalstu vai subsīdijas, kur ir papildus definīcijas dotas. Piemēram, mēs esam saskāršies ar situāciju, ka lauksaimniecība izmantojumā uh, eh, platības bija reģi regulā definēts, bet komisija definēja cits jautājums. Tad, tad eh, uzraudzības eh, pienākuma eh, definīcija arī deleģēts tiesība akts. Tad dalība valsts, piemēram, sankciju definīcija, tas arī var būt deleģēts tiesība akts, kā arī nepieciešamību par garantijām. Tas par, ir jautājums, kas var. Uh, pacelties e, vienotā tirgus organizācijas kontekstā. Un tagad paskatomies e, regulu par tiešiem maksājumiem, un es šeit gribētu minēt četras e, šīs regulas normas, kas būtu deleģēta tiesību aktu konkrēti, piemēram, 45 A1 punkts. Tā ir norma, kurā ir runa par noteikumiem E, kurš e, lauksaimnieks var piekļūt un kādos apstākļos e, vienoto maksājumu schēmai. Tas tātad ir delģētais tiesība akts, un šeit arī notiktu Eiropas parlamentu un padomus uzraudzība. Tad 45A3, tur ir nacionāls lik likumdošanas definīcija mantošanai, tas ir būtiski tiešo maksājumu Uh, kontekstā. Tātad atkal elements, kas skar uh, lauksaimnieku tiesības, atkal deleģētas tiesība akts. Un trešais piemērs ir 45A5 punkts, kur ir runa uh, par noteiktas sēklas izmantošanu kā priekšnoteikumu uh, maksājumu saņemšanai arī šis būtu deleģētā tiesība aktu piemērs. Un tagad implementējošo tiesību aktu piemēru. Šeit um, varētu būt runa par piemērošanas procedūras detaļām, piemēram, kādas veidlaps jāizmanto, kādi ir iesniegšanas termiņi, uh, jautājums par uzraudzību, piemēram, kā notiek uh, inspekcijas, Tad praktiski rī, e, e, jautājumu risināšana attiecībā uz e, programmu apstiprināšanu konkrētās valsts pārvalde, tad informēšanas pienākumu un tad arī ziņošanas vai atskaišu, atskaišu pienākumu, kādas atskaits ir jāiesniedz par finansējumu saņemšanu. Un tagad 73. 73. Eh, regula, atvainojot šeit ir kļūda manā slaidā. Tātad šeit eh, tas būtu 27b pants, kur definē kvalitātes prasības integrētai sistēmai, eh, lai noteiktu lauksamnieku identitāti. Tas nav saturis jautājums, tas ir jautājums par procedūru uz vietas. Tad 33.6 pants, kur ir runa par E, e, par e, par tiesībām saņemt subsīdijas, arī tāds ļoti procedurāls jautājums. Un tad trešais ir 41.7 punkts, kur ir gadījums, kur uh, ar tiesas spriedumu uh, lauksaimnieks ir tiesīgs uh, iegūst saņemt maksājums, tur komisijai nav nekāda uh, pilnvaru un ļoti skaidrs, kam jānotiek arī te runa par implementēšanu tīri un vienīgi. Nu tad kopsavilkumā mēs uzskatām, ka šis galvenais uzsvars, šis gravitācijas centrs, kā mēs to dēvējam, ir skaidrs, tur komisija. Tātad, ja runa par deleģētiem tiesību aktiem, par tādiem arī tos uzskatīt, bet kur dalību valstīm kur dalībvalstis administrē vai implementē tiesību akts, eh, praktiski jautājumi, tie drīzāk implementācijas jautājumi. Nu, lūk, pēc visa tā, es domāju, es varētu savu prezentāciju pabeigt ar eh, daži citi jautājumi vēl pieminēšana, kas arī ir svarīgi, jo likumdošanas akti, kā jūs redzējāt sākumā, tajos ir jāprecizē mērķi, saturs, aptvērums un eh, deleģēšanas arī ilgums. Uh, un tas vienmēr ir uh, konkrēti regulās precizēts abās regulās, bet mēs neesam tur neko sacījuši par um, deleģēto tiesību aktu deleģēšanas ilgumu. Kāpēc? Tāpēc, ka būs gadījumos tiešām maksājumi no lauka reģiona attīstību šo regulu uh, spēkā esamība ir uh, ierobežotā līdz nākamai daudzgadu finanšu plānu Eh, sākšanās, tātad līdz 2013. gadam nav jēgas noteikti 5 gadu termiņi, ja mēs zinām, ka pirms šī 5 gadu perioda noteikti tāpat viss beigsies. Otrakārt, padomē un parlaments kontrolē kom, uh, uzrauga komisijas uh, piemērošanu pēc tam, kad tas ir stājies spēkā un var notikt atcelšana. Uh, vai arī opposition, kā mēs to devām angliski. Tātad, pirmkārt, deleģēšanas tiesības var tikt atcelts komisijai, tas nekādī neskar pieņemtā tiesība aktu spēkā esamību, bet tādā gadījumā komisija vairs nedrīkstētu pieņemt cits e, eh, eh, tiesība akts. Otrakārt, ir iespēja eh, likumdevējiem piešķirt šīs tā devētās opozīcijas tiesības, kas ļautu uh, parlamentam padomēji tātad uzlikt veto, e, veto tādu kā um, komisijas pieņemtam tiesību aktam. Abas iespējas ir uh, priekšlikumos uh, e, paredzētas. Tātad gan šīs opozīcijas vai veto tiesības, gan arī atcelšanas tiesības, deleģēšanas, deleģējuma atcelšanas. Un pēdējais, ko es gribēju sacīt, deleģēto tiesību aktu kontekstā vairs nav paredzēts komitejas balsojums, uh, Komisija tātad pieņem bez komitoloģijas balsojuma tiesību aktu, bet būs pamatīgs gatavošanās process, ko komisija organizēs katrā gadījumā. E, tas ietvers sevi Eiropas parlamenta informēšanu, kā arī e, ekspertu piesaistīšanu, kas būs parasti dalībvalstu eksperti, bet arī uh, Eiropas parlamentam būs iespēja piedalīties šajā konsultāciju procesā, un es gribētu norādīt uz pamatu nolīgumu, ko nu pat ir pieņēmus komisija un arī Eiropas parlaments pirms dažām dienām, kur 15. punktā ir sacīts, ka komisija sniegs pilnu informāciju un dokumentāciju par sanāksmēm, ko tā rīko ar dalībvalstu ekspertiem, gatavojot saviem likumdošanas aktus, tajā skaitā arī tā dēvēto soft law un delģētos tiesību aktus. Um, un, ja parlaments vēls, e, tā pārstāve arī tiek uzaicināta uz šādām sanāksmēm. Tātad diezgan skaidri šeit viss ir pateikts par to, kā parlaments var arī tiesību aktu gatavošanas procesā tikt iesaistīts. Lūk, tāda būtu vispārīgā informācija, ko es jums gribētu sniegt par šo pielāgošanas procedūru šiem divām uh, Eh, regulām, par tiešiem maksājumiem par lauka reģionu attīstību. Tagad es gribētu aicināt savus kolēģus eh, īsim stādīt priekšā eh, šo priekšlikumu saturisko pusi. Tas galvenokārt saistīts ar vienkāršošanu lūdzu. Prego, molto brevemente, avanti. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātāji. Es īsumā iepazīstināšu ar divām nelielām izmaiņām šajā regulā, bet tās ir ļoti būtiskas. Pirmā attiecas uz 19. pānta pirmo punktu, tas ir 9. punkts priekšlikumā. Tur ir iekļauts jauns apakšpunkts, un uh, pirmais uh, pāns uh, ir saistīts ar pielāgošanu un ieviešanas noteikumiem. Otrais ir saistīts ar vienkāršošanas pakotni, jo mēs redzējām, ka bija ārkārtīgi daudz priekšlikumu vienkāršošanai, kas tika saņemt no parlamenta un padomas. Viens no šiem uh, 39 priekšlikumiem ir saistīts ar vienkāršošanu. Kopsumā visiem lauksaimniekiem ir jādeklarē visa lauksaimnieciski izmantojamā zeme, tā ir jāmarķē kartē un jānosūta dalību valsts iestādēm. Mēs uh, ierosinām, ka dalībniekiem, kas nepiesakās uz platību maksājumiem, Un ja viņu um, nav lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kur pārsniedz vienu hektāru, tad viņiem šī platība nav jādeklarē. Uh, tomēr viņiem būtu pienākums norādīt, tad, ja viņiem ir uh, lauksaimniecībā izmantojama zeme, ka iemesls savstarpējās atbilstības um, mērķiem ir uh, jādeklarē tas, jo varas iestādēm ir jāzina. Tad ir notikušas nelielas izmaiņas 21. panta pirmajā punktā, un tas nav saistīts ar vienkāršošanu. Uh, Šeit um, tika pieļauts uh, viens izlaidums, kad mēs pārbaudījām mm, tekstu. Tā sauktajā veselības pārbaudē. Dalībvalsts bija paredzējusi vainu hektāru slieksni, vainu apjoma slieksni, un 28. panta pirmais punkts attiecās uz gadījumiem, kur dalībvalsts ir izvēlējusies platības slieksni, lai novērstu to, ka lauksaimnieki, kuri apsaimnieko lauksaimniec eh, vienu lauksaimniecībā, vienu lauksaimniecisko zemi vai ļoti mazas, eh, maz apjom zemes tiek izslēgts šeit. Tātad pašlaik tas um, ir paredzēts mm, 73. regulā vai arī uh, 2009. gada septembra 11.20 īstenošanas noteikumos. Šeit uh, mēs bijām pieļāvuši izlaidumu, un te jauns teksts 28. pānta pirmajā punktā nav pievienots. Vēl ir mutiski grozījumi, kas attiecās uz tiešiem maksājumiem. Paldies, priekšādātā. Es uh, turpināšu īsumā. Uh, par vienkāršošanu, par nosacījumiem, kas ir iekļauts šajā priekšlikumā, un es atsaukšos uz grozījumiem 23 un 24. Es eh, runāšu par 39 eh, vienkāršumiem un tad par nosacījumiem, kondicionalitāti. Mums ir viens priekšlikums par uh, 73, 2009 regulas maiņu ir runa par priekšlikumu vienkāršot, proti tos gadījumus, kad nav konformitātes vai kad nav netiek piemērot de minimus nosacījumi, proti par minimālu pārkāpumu. Ja tiek veikta kontrole un tiek konstatēts, ka ir bijis pārkāpums, kur ir sots mazāks par 100 eiro, pamatoties uz uh, smaguma pakāpe, kas nav liela, tad varētu teikt, ka šis pārkāpums ir neliels un pašreizējais noregulējums atļauj dalību valstīm nevis uzreiz un tulīt samazināt uh, atbalstu maksājumu lauksaimniekam, bet sniegt lauksaimniekam iespēju noteiktā laikā uh, izlabot šo kļūdu atbilst likumam, un ja tas notiek, tad netiek samazināts maksājums. Tas ļoti pozitīvi lauksaimniekam. Tas ir pašreizējais regulējums. Tas ir labi lauksaimniekam, bet tam ir viens trūkums. Proti, kontrolas dienestiem ir pienākums sistemātiski katru gadu veikt kontroli pie visiem lauksaimniekiem, kas ir, uh, uz ko attiecas šis pasākums, de minimus pasākums vienkāršojums, ko mēs iesakām tekstē šāds, ir jābūt iespējai, ka kontroles, kuras tiek veiktas, lai konstatētu, vai tas ir izlabots, lai šīs kontroles nebūtu sistemāti katru gadu attiecībā uz visiem lauksaimniekiem, uz ko tas attiecas, bet ka to, nu, tādu gadījumu izvēli pamatotu. Tas nozīmē, ka dalība valsts uh, izstrādā riska analīzi un kontrole tiek veikta pēc nejaušības principa pie tiem lauksaimniekiem, kas uzrāda augstu risku. Un te tad normāla pieeja kontrolēs, un līdz šim pašreizējais, pašreizējā regula to šādi iespēju nes, nedeva. Tur bija neliels tekstu grozījums, tagad ir sākotnējais teksta redakcija, angļu uh, variantā mēs tagad sakām verifējā un nevis vairāk, ka tas ir juridiski pamatoti. Tur ir runa par to, ka ir jābūt iespējai veikt šādu kontroli pamatojoties uz nejaušas izvēles principa. Tas ir tas priekšlikums. Tad ir kaut kas arī par lauka attīstību. Pilkas kungs arī vēl teiks noslēguma vārdus un runās par specifiskojiem priekšlikumiem lauka attīstībai. Paldies priekšstādātāji, kas attiecās uz lauku attīstību. Tur ir vairāki priekšlikumi, kurus es esmu paredzējis, mēs vēlētos samazināt uh, kopsavilkuma ziņojumu skaitu no 3 uz 2, kas ir jāiesniedz komisijai, un uh, datumu no, noteikti datums 2010. un 2015. gadā, kas attiecās uz augsta līmeņa grupu pienam un uh, ziņojumu pār pārtikas ķēdes funkcionēšanu Mums būs nepieciešams nodibināt ražotāju grupas, lai ļautu 27 dalībvalstīm nodrošināt šo pasākumu lauku attīstības programmās, kā arī lai iedibinātu iespēju ražotāju grupām izveidot pārtikas un dārzeņu mārketinga režīmu. Papildus tam mēs piedāvāsim specifiskus pakalpojumus um, lauksaimniekiem, kas varēs izmantot konsultatīvās um, konsultācijas par savstarpējo atbilstību un labiem lauksaimniecības standartiem, bet tie, tos varēs izmantot uh, tikai Mm. Mm, saistībā ar lauksaimniecības zemju dā, veiktspēju. Mēs veicināsim uzņēmēju, mēs veicināsim zonas, um, kuras robežojas ar Natūra divi aizsargājumajām zemēm. Uh, kā tas ir minēts biotopu direktīvas desmitajā pantā, un mēs vēlētos savā likumdošanā paredzēt konkrētas Natūra 2000 teritorijas. Un papildus tam mēs uh, noteiksim iespējas pieteikties eh, datumu, kas eh, būtu šādas eh, iniciatīvas viens no komponentiem, un tas nozīmētu, ka beneficiārs saņem iz, mm, komp, beneficiāram tiek kompensētas tikai tās izmaksas, kas radušās pēc pieteikuma iesniegšanas. Un um, jā, paldies priekšstādātājiem. Bene, jo credo, ka occorra fare adesso un punto. Jā, paldies. Mums tagad ir jāparaugās, kāda situācija mums tik daudz informācijas sniedza komisija. Vispirms vēlētos teikt paldies direktoram Jākskungam, viņš ļoti skaidri un uh, caurskatāmi, pārskatāmi izklāstīja tēmātu. Šis pielāgojums, kas izriet no Lisabonas līguma lauksamniecības likumdošanā, tas nozīmē, ka jāpieņem lēmums no gadījuma uz gadījumu, vai 290. pants ir jāpiemēro. Tātad uh, implementēšanas tiesība akti vai 21. deleģētie tiesība akti. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu definēt parlamentu lomu. Un uh, ir arī iespēja veikt grozījumus. Uh, tiesību aktos, un ir iespēja arī veikt vienkāršojumus. To tikko aizklāstīja. Tas nozīmē, ka mēs varam iejaukties, lai ieviestu noteiktus labojumus vai pielāgojumus ieteiktu. Tas ir ļoti būtisks tiesības. Šajā sadalījumā, kā tas mums tika izskaidrots starp deleģētiem tiesību aktiem un implementēšanas tiesību aktiem, uh, ir ļoti svarīgi, ka mūsu loma, lai būtu skaidri definēta, mūsu loma kā Eiropas parlamenta loma. Pateicoties Lisabonas līgumam, mums ir ne tikai pilnvaras eh, pamata likumdošana,